valstu parlamentiem. Kolēģi no Eiropas parlamenta, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Pēc dažiem mirkļiem mēs ķersimies pie darba. Man ir ļoti liels prieks jūs redzēt zālē. Šodien apspriedīsim ārkārtīgi nozīmīgu tematu Īstenībā tas ir kas tāds, kas ir ļoti tūs manai sirdī. Esmu Eiropas parlamenta deputāts, bet piecus gadus Es šeit uh, darbojos Eiropas parlamentā, nu es neesmu bijis ITRE komitejas priekšsēdētājs, tik nozīmīgs cilvēks kā Roilkungs, kas sēž man blakus, bet uh, darbošanās komitejā bija ārkārtīgi saistoši, jo es pieļauju, ka enerģijas jautājumi ir ļoti būtiski arī mūsu pilsoņiem. Varbūt, ka pateicoties kopējai lauksaimniecības politikai, uh, nav uh, nekādu problēmu pārtiks apgādes jomā. Uh, Un jūs būsiet dzirdējuši, ka ļoti daudzās pasaules valstīs ūdens un pārtiks piegāde ir eh, viens no milzīgākajām problēmām. Bet mēs tieši cīnāmies ar energoapgādes problēmām. Līdz ar to šodien pievērsīsimies ļoti nopietnam jautājumam. Un, protams, mēs to uztveram pietiekam nopietni. Tas ir izaicinājums, kas apdraud mūsu pilsoņus. Un tagad, kā jau to darīju savulaik ITRE komitejā, runāšu savā dzimtajā valodā, jo šodien varam izmantot pilnu tulkojumu režīmu un varam paļauties uz mūsu tulku prasmi. Priekšsēdētāja kungs, Herbert, Rogana kungs. godātie komitejas locekļi, Kovača kungs, dāmas un kungi deputāti. Vēlreiz vēlējos jūs sirsnīgi sveikt Eiropas parlamentā un to tagad daru savā dzimtajā valodā. Šodien mēs runāsim par uh, būtiskākajiem risinājumiem uh, būtiskai problēmai. Jaņem vērā, ka mēs nevaram gūt ekonomiskos panākumus, nenodrošinot pietiekami gludu energopolitikas uh, norisi. Šī ir kopīgā Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamentu sanāksme, un tā jau ir iesakņojusies kā tāda tradīcija. Pateicoties Lisabonas līgumam, dalību valstu parlamentiem tagad ir piešķirts jauns pilnvaras. Tas ir nopietns fakts. Jūs dalību valstu parlamentu deputāti arī ļoti cieši līdzdarbojoties Eiropas uh, likumdošanas veidošanā. Un tagad atgriezīsimies pie šīs dienas sanāksmes tematikas. Mēs runājam par konkurētspējas uh, veicināšanu, par tādiem uh, ļoti labi un rafinēti izveidotiem energoapgādes tīkliem un energoinfrastruktūru. Šodien mums vajadzētu runāt par to, uh, kā veidot, kā būvēt kopīgo energo tirgu Eiropas Savienībā, jo kopīgā vienotā tirgu ir daudz vieglāk uh, garantēt augstu konkurētspēju. spēju. Protams, dalību valstīs pastāv arī energomonopoli, tas nav nekāds noslēpums, bet eh, nav šāda kopīga energotirga Eiropas līmenī. Eiropas līmeņa vienotais energotirgus varētu palīdzēt arī piesaistīt vairāk investīciju. Dažādiem energotīkliem ir jātiek savienotiem un plašāk sazarotiem. Tālāk eh, tādi inteliģenti pārvades tīkli. Šeit ir ļoti aktīvi jāveicina pētniecība un attīstība, lai energoapgāda Eiropā tiktu uzlabota sistemātiskā veidā. Kopīgi ar Žaku Deloru pirms gada mēs piedāvājām izveidot Eiropas energo kopienu, un īstenībā, lai šādu kopienu izveidot, nav nepieciešams veikt grozījums līgumos. Līdz ar to eh, mēs varētu eh, apvienot visus pasākumus, kas veltīti energoapgādes drošībai un solidaritātei Eiropas Savienības līmenī. Eh, uz šādas kopienas izveidi nevaram ilgi gaidīt. Mēs par 75% esam atkarīgi no enerģijas importiem no trešajām valstīm. Un, protams, tādā veidā mums būs vieglāk uh, vest sarunas ar trešajām valstīm, ja mēs visi runāsim vienotā balsī ja mēs uh, paši savā starpā vienosimies, ko teikt un ko prasīt. Tad mēs būsim daudz spēcīgāki savās pozīcijās. Un tā mēs varēsim izveidot arī konkurētspējīgāku energotirgu un panākt izmaksu samazināšanos. Tas būtu interesanti gan operatoriem, gan arī patērētājiem. Un pateicoties tam varētu arī vieglāk eh, veikt pētniecību, ņemot vērā klimata pārmaiņu radītās sekas, um, ekoloģiskos aspektus un citus būtiskus uh, uzdevumus. Parlaments savā rezolūcijā mudināja komisiju un dalību valstis izveidot konkrētu ietvaru šim politikas virzienam. Es vēlējos atgādināt, tā nav nekāda jauna apvienība, nekāda jauna organizācija. Uh, un mēs pat nerunājam par grozījumu veikšanu līgumā. Nē, tā varētu būt tāda jumta organizācija, kuras uh, paspārnē varētu apvienot dažādus pasākums, runājot par energoapgādi un tās optimizēšanu. Protams, mums ir jārunā par konkrētiem projektiem, enerģijas koridori, un uh, risinājumi, ko valstis var rast uh, gan valsts, gan vietējā līmenī, piemēram, arī pašvaldībās un dažādos rajonos. Divas piedzīvotās uh, gāzes krīzes norādīja, ka mums ir jābūt solidāriem un vienotiem energotirgū. Mums ir jāsaskaņo savu politikas virzieni. Vēlējos uzteikt Viktoru Orbanu, Ungārijas eh, prezidentu, kas vēlas eh, veidot enerģijas eh, projektu, jeb tādu kā enerģijas tiltu. Uh, Un vēlējos jums atgādināt, ka mēs jau pirms desmit gadiem uh, ļoti daudz runājam par energopolitiku, un es toreiz pirms desmit gadiem biju Polijas premjers, un uh, Orbāna kungs toreiz bija Ungārijas premjers, un jau toreiz mēs pievērsāmies šim jautājumam. Un, uh, Es domāju, ka tas būtu jauns enerģijas uh, koridors, kas varētu piedāvāt patērētājiem tīru un uh, vidē draudzīgu elektrību. Runājot par mikroskalu, mēs runājam par uh, vēja turbīnām, par solārajām baterijām, par saules enerģiju. Arī šie jaunie energoavoti ir jāiet, jāintegrē pastāvošajā enerģijas struktūrā. Eiropas parlamentā ir uh, deputātu grupa, urbānā intergrupa, kas pievēršas tieši šādu jautājumu apspriešanai. Un, e, protams, iesaist šajā darbā arī pilsētas un pašvaldības. Apkopojot uh, vēlējos lūgt visus kolēģus, ja viņi vēlas ja, ja, ja tie uh, sarunājas ar uh, savu valstu līderiem, ar kolēģiem no dalību valstu parlamentiem, vēlējos jūs lūgt, nekad neaizmirst arī šo energo jautājumu. Tātad mēģiniet visus jautājumus, kas saistīti ar enerģētiku, risināt tieši Eiropas līmenī, jo tas varēs palīdzēt izveidot tādus tādu vienkāršāku darba metodiku, eh, veicot dažādas uzdevumus, gan eh, parūpējoties par pietiekam stabilu cenu līmeni, gan arī risinot ekoloģiskas problēmas. Protams, mums ir jāparūpējas par tādām mērenām enerģijas cenām vai vismaz eh, atbilstošām cenām. Tas piešķirtu mums vairāk priekšrocību konkurētspējas ziņā. Uh, Eiropas komisija ir piedāvājusi 4 miljardus eiro dažādu energoprojektu īstenošanai. Mēs esam uh, varējuši arī uh, gūt ieņēmumus ārvalstu uh, valūtā. Es vēlējos pateikties komisāram Ginteram Otingeram, kas šodien, diemžēl, nevarēja ierasties, bet viņš ir rīkojies ļoti apņēmīgi un aktīvi. Un viņš ir arī izteicies par politisko iniciatīvu veidot energo kopienu. Pēc dažām nedēļām mēs varēsim iepazīties ar finanšu plānu laikam pēc 2013. gada, un, protams, arī šajā finanšu plānā ir jāatrod vieta energoprojektiem. Man bija tas gods uh, pirms trim ar pus gadiem strādāt pie ziņojuma, kas bija veltīts energoprojektiem, un, protams, tiem ir ļoti uh, labi un tā organiski jāiekļaujas šajā kopējā sistēmā. Mēs, protams, sagaidām ambiciozus priekšlikumus no komisijas un padomas, jo to no mums sagaida mūsu pilsoņi un pilsonis. Dārgie dalībvalstu parlamentu deputāti, es vēlējos jums pateikt, ka Eiropas parlaments vēlas risināt energo problēmas Eiropas līmenī, protams, pievēršoties arī katras dalībvalsts individuālajai situācijai, jo mēs nedrīkstam eh, nevienu aizmirst, mēs nedrīkstam nevienu atstāt uh, novārtā mums ir uh, jāatbrīvojas no baltajiem plankumiem Eiropas energokartē, mums ir jāpalīdz citām dalību valstīm, un pagātnē mēs jau esam pieredzējuši, ka solidaritāte un vienotība vienmēr ir nesušas cerētos augļus, un nākotnē mums jārīkojas tāpat. Paldies, ka esat ieradušies Eiropas parlamentā, paldies, ka esat gatavi piedalīties šajās tik nopietnējās diskusijās. Paldies! Yeah. Prezident. Priekšsēdētāja kungs. Buzeka kungs. Turpina Roila kungs, ITRA komitejas priekšsēdētājs. Vēlējos eh, pateikties visiem kolēģiem no Eiropas parlamenta, no dalībvalstu parlamentiem, Pirmām kārtām par to, ka esat ieradušies viesos šeit Briselē, un otrām kārtām par to, ka esat mums izrādījuši tādu godu, jo, protams, Eiropas parlamenta priekšsēdētājam ir darba pilnas rokas, un ir ļoti jauki, ka viņš ir atvēlējis kādu brītiņu, lai šodien bilstu ievadvārdus. Un, protams, sadarbība ar dalību valstu parlamentiem ir ļoti nozīmīga, un energo jautājums šķiet ir tāds jautājums, kas nevienu neatstāja vienaldzīgu. Es vēlējos jums pateikties par līdzdalību, paldies eh, par to, ka sniedzāt mums iespēju sazināties ar kolēģiem un esat gatavs arī atvērt šo uh, semināru. Es uh, vēlējos uh, sveikt kolēģis no dalību valstu parlamentiem, it sevišķi Pālo Kovača kungu. Uh, kas ir Ungārijas uh, valdības valsts sekretāra vietnieks enerģijas jautājumos. Uh, vēlējos pateikties arī prezidentūras pārstāvjiem. Uh, Filip Laukungs vēl nav ieradies, vai nē, tomēr viņš ir zālējis, viņu nepamanīja. Filips Laus ir energo ģenerāla direktorāta ģenerāla direktors, viņš aizvieta Ginteru Otingeru un visbeidzot vēlējos um, mūsu vidū sveikt kolēģi Antalu Roganu no Ungārijas parlamenta, kas vada ekonomikas informācijas tehnoloģijas komisiju Ungārijas parlamentā, un viņam došu arī vārdu, lai viņš varētu ātri sveikt kolēģus, un viņš arī kopīgi ar mani vadīs šo sanāksmi. Tagad uh, viņam vārds lūdzu. Ah, ah, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Paldies! Ah, tisztelt elnök urak, tisztelt képviselőtársaim!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 ka tieši Ungārijas prezidentūras laikā ir organizēts šāds pasākums. Kopš Ungārijas prezidentūras sākuma mēs vienmēr esam eh, teikuši, ka energo jautājumi ir prioritāri, un mēs ceram, ka tas eh, nebūs tikai viens no daudziem jautājumiem dažādu sanāksmju darba kārtībā, bet gan viens no prioritāriem jautājumiem. Mūsuprāt, ir jāapzinās, ka ir nepieciešams vienotais energotirgus, runājot arī par dabas gāzi. Tas ir jāizveido līdz 2014. gadam. Tas ir rezultāts, uz kuru visiem vajadzētu tiekties. Uh, Un es esmu priecīgs par to, ka mēs jau mēģinam uh, rast nepieciešamo finansējumu šādu projektu īstenošanai. Un es ceru, ka šodien mēs arī iegūsim daudz būtisku atziņu un uh, apspriedīsimies par to, kā piešķirt finansējumu infrastruktūras un energo koridoru veidošanai. Es vēlējos pateikties par to, ka varu šodien ar jums runāt. Es vēlējos pateikties visiem, kas ir ieradušies. Uh, un esmu pārliecināts, ka varēsim panākt progresu. Un, e, ja jūs man atļausiet, es vēlāk jūs iepazīstināšu ar mūsu pozīciju. Un tagad dodu vārdu atkal Roila kungam. Paldies! Ir paredzēts tūkojums daudzās valodās, saka Roila kungs, un tagad varam ķerties pie darba kārtības. Mums ir jāmēģina ievērot mums atvēlētā darba kārtība, jo ir ieradušies pietiekam daudz kolēģi, kas vēlas izteikties, un tagad došu vārdu energo ģenerāla direktorāta direktoram Filipam Lovam. Lūdzu. Uh, Paldies par uzaicinājumu piedalīties šajās ļoti svarīgajās diskusijās ar šī parlamenta un dalībvalstu parlamentu deputātiem. Enerģetikas politika e, šķiet ir tāda kombinācija, ko apvieno debatas Eiropā un lēmumi dalībvalstīs. Es atvainojos, ir ārkārtīgi lieli traucējumi tūkiem. Papildus signāls ļoti grūti dzirdēt. Ir jāmeklē konkurētspējīgi eh, enerģijas avoti, eh, lai nodrošinātu rūpniecību un maisaimniecības un lai nodrošinātu arī konkurētspējīgas cenas. Eh, tāpat laikā mums visiem kopā ir jānodrošina ekonomikā, eh, kas rada mazu soglekļa izmešus, jo tas apdraud mūsu nākotni un nāk, eh, tas apdraud mūsu vidas nākotni un dzīvotspēju. Tādēļ mēs vēlamies pateikties Eiropas eh, parlamentam un Ungārijas prezidentūrai par šī pasākuma organizēšanu. Eiropas komisijas redzējumu atbalsta Eiropas parlaments un ap, apliecina un atbalsta arī Eiropas valstu vadītāji, kā tas izskanēja 4. februārī. Tā ir vēlme radīt uzņēmē darbībai atvērtu tirgu, lai piesaistītu piegādātājus, kas ir visdrošākie, un uh, tādējādi nodrošināt viskonkurētspējīgāko tirgu un piegādātājus. Mēs esam lielākais šāda veida tirgus pasaulē, tā kā mums ir arī ko piedāvāt no savas puses. Un, protams, jau pirms kāda laika Eiropas Savienība un dalībvalstis mēģina veidot integrētu tirgu. Mēs to esam cenšies darīt, pieņemot dažādus likumdošanas aktus, regulas vai tā saucamās enerģijas pakotnes, pirmo, otro, trešo pakotni, lai ļautu energoresursiem ienākt Eiropā, lai nodrošinātu godīgu konkurenci, kas dotu ikvienam iespēju gūt peļņu no energoresursu tirzniecības, kā arī nodrošinātu Uh, piegādes tie, kam ir vajadzīgas šīs piegādes, un nodrošinātu arī, zinām, drošību piegādātājiem, lai uh, garantētu šo pieprasījumu. Mēs esam cenšies uh, piegādes diversificēt, izmantojot maršrutus gan no austrumiem, gan no uh, ziemeļiem, gan no dienvidiem. Daudz kas ir atkarīgs arī no starpsaslēgumiem, un tādēļ ir svarīgi, uh, kā mēs to redzējām pagājušā nedēļā Budapeštā, ir parādījies jauns stimuls daudz vairāk starp saslēgumu veidošanai Eiropā, kas ir vitāli svarīgi, lai padarītu šo uh, eh, tirgu starpību vēl efektīvāku. Ja jūs vēlaties ieraudzīt ekonomikas vairāk balstās atjaunīgām enerģijām, uh, nevis uz fosilējām degvielām, kā arī uz vietēju energoresursu ražošanu vietējam patēriņam, tad mums mūsu infrastruktūras ir jāmodernizē. Un jārada apstākļi, lai cilvēki varētu tirgoties ar energoresursiem, lai padarītu tirgu efektīvāku. Un tieši tādēļ E, integrācija, efektivitātes palielināšana ir nepieciešama, lai tas viss varētu darboties. Vajadzētu izstrādāt arī uh, stabilus maršrutus energoresursu apgādē no ārpuses, kas būtu būtiski mums Eiropas Savienības iekšienē. Uh, e, Debats Eiropā notiek par to, ko tas viss īsti nozīmē. Uh, bet galvenokārt es gribētu teikt, ka likumdošanas mērķis ir nevis radīt problēmas, bet radīt iespējas un izdevības, lai tīkli, lai cauruļvadi varētu tik pārvaldīt tādā veidā, lai esošie konkurenti varētu turpināt uh, savu darbību, bet uh, vienlaicīgi uh, ļautu ienākt tirgu jauniem dalībniekiem. Uh, Jo ir zinām problēma ar pārmērīgi dominējošiem spēkiem šajā tirgu. Ir jānodrošina neatkarīga pārvaldība, neatkarīgas investīcijas, tīklu izveidē. Lūk, šī ir tā saucamā trešā pakotne, kuras moto Tas ir jāievieš saskaņā ar uh, Eiropas Savienības pieņemtajā direktīvām, kuras ir iestrādājuši sevi arī virkni starptautiskās likumdošanas, un Ljubljāns aģentūra tajā ir ieguldījis ārkārtīgi daudz darba izstrādājot tehniskas detaļas, lai uh, cilvēki varētu pār robežām veikt uh, eh, tirsniecību ar elektrību un gāzi izstrādājot īpašus eh, kodus, kā darboties ar uh, energoresursiem, vai nu jūs dzīvojat Prindesī vai Tālinā vai vēl kur citur, jūs varat pārdot un pirkt gāzi, tā kā jūs to varat darīt visā pasaulē, teiksim, ar naftu. Un tas uh, tiešām nodrošinās elastību labākās cenas un likviditāti. Mēs, protams, nedomājam, ka energo resursu cenas samazināsies Eiropā, jo energoresursu pasaulē trūkst. Taču mums ir jāizveido eh, tāda likumdošanas un starpsaslēguma sistēma, kas ļautu eh, tiešām eh, iesaistīt visefektīvākos piegādātājus. Mums ir jākoordinē visu 27 nacionālo regulātoru sadarbība, lai ieviestu jauno likumdošanu Un ir arī uh, pārvades sistēma operātori, kas eh, darbojas gan ar komisiju, gan ar aģentūru un uh, strādā pie jauniem infrastruktūras izstrādes plāniem, kas cerams nodrošinās piegāžu drosību un efektivitāti. Daži piemēri par infrastruktūras projektiem, kas ir svarīgi, lai nodrošinātu konkurētspēju. spēju Uh, piemēram, vēja enerģijas izmantošana um, vēja parkos jūrā. Ļoti svarīgi ir diversificēt dažādas enerģijas uh, apgādes iespējas. Piemēram, gāzes uh, koridors vienīgais, uz kur mēs pagaidām paļaujamies, tas nav pietiekuši droši jāsaņem arī gāzes pagātnes no Dienvidu Austrum Āzijas. Ziemeļu, dienvidu, austrumu, rietumu virzieni abi ir jānodrošina, lai cilvēkiem būtu alternatīvas gan Baltijas reģionā, gan Adrijas jūras reģionā, elektrības un gāzes tirgus Baltijas reģionā centrālajā au, austruma Eiropā izvērsti elekt elektrības apgādes eh, pro, eh, projekti, tā saucamo viedtīklu veidošana, kas lauž jaunus ceļus eh, elektrības un gāzes apgādē, apgādājot gan uzņēmumus, gan mājasaimniecības ar viskonkurētspējīgākiem energoresursiem. Un vēl kāda lieta, ko es gribēju minēt, kas ir svarīga katrai dalībvalstī un e, kas ir kopēji gan nacionālajai politikai, gan Eiropas e, politikai. Energoresursi ir jāizmanto efektīvi, ja mēs varam radīt veidu, kā, ar kura palīdzību mēs varētu informēt patērētājus, lai viņi varētu izvēlēties vislabāko, piemērotāko energoresursu veidu, tas būtu ļoti svarīgi infrastruktūra veidošanā, protams, ir daudz izaicinājumu. Vispirms regulātors. Nacionālajā līmenī. Viņam, protams, maksā par to, lai viņš eh, rīkotos savas valsts interesēs, taču ir daudz Eiropas eh, projektu, kur nacionālās investīcijas eh, var būt, var būt lielāku labumu no kopējām Eiropas investīcijām. Piemēram, Centrāla Eiropā ir vajadzīgs investīcijas dažās perifērās jomās, un šeit būtu vajadzīgs, lai regulātori spētu vienoties par to, kā virzīties uz priekšu, un lai viņi varētu vienoties par peļņu no investīcijām, kādas investori varētu sagaidīt šo jauno eh, savienojumu veidošanā. Atļauju izsniegšanas procedūras. Šobrīd tas prasa 10 līdz 12 e, gadi, lai vispār kaut ko varētu ieviest. Vai nu e, e, ražošanas kapacitātē, vai jaunās elektropārvades līnijās, vai jebkura veida, teiksim, glabātuvju izbūvē. Problēmas, kā Buzekungs jau norādīja, izaicinājumi Eiropai ir tik vitāli svarīgas bet laiks, kas ir mūsu rīcībā, Lai veiktu šīs investīcijas, lai nodrošinātu konkurētspēju, nozīmē, ka mums ir jādara kaut kas šo te tuvāko 10-12 gadu laikā, lai investētu un ieviestu šos projektus. Tāpēc ir jāatrod veids, kā mēs varētu sakārtot procedūras, lai izvērtētu priekšrocības un trūkums šiem projektiem un pēc tam pārvērstu tos par uh, projektiem, uh, par kuriem vietējās kopienas būtu pārliecināts, ka tie viņiem patiešām ir nepieciešami. Vai ir iespējams 10-12 eh, gadu ciklu atkāpties un pāriet uz īsāku 4-5 gadu ciklu, lai uh, izveidot kaut ko jaunu? Finansēšanas problēmas. Daudzi no energo projektiem, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu visu pieprasījumu nacionālajā līmenī, var atspoguļot uh, caur tarifiem, ko lietotājs maksā par elektrību un gāzi, taču ir daudz projekti, kurus iespējams nefinansēs, ja vien ja valsts iestādes iestājas eh, šo te finanšu plānu veidošanā. Both the European budget as well as national budgets Un, e, protams, ka šādos projektos var palīdzēt tik labi Eiropas finansējums kā nacionālie budžeti. Viedtīkli. Tas ir fundamentāls elements, lai nodrošinātu to, ka ne tikai piedāvājums, bet arī pieprasījums būtu inteliģents. To var darīt ar informācijas kampaņu palīdzību, palīdzēt cilvēkiem labāk pārvaldīt pašiem savu elektrību un palīdzētu ietaupīt energo uh, uh, resursus. Šī ražošana ir ļoti dārga un investīcija tajās ir milzīgas kur investīcijas uh, atmaksājas varbūt 30, 40 un vēl ilgākā laikā. Tā kā mums ir jāizstrādā šī ceļu karte par to, kur mēs vēlamies atrasties uh, 20. 25. 50. gadā, un mēs gatavojam zilo grāmatu, ko publicēsim gadu beigās. Paldies priekšsēdētāji! Darf mich bedanken. Liels paldies! Paldies par jūsu ievadvārdiem! Un labprāt vēlētos dot vārdu arī prezidentūrai. Tādēļ Eh, lūkšu izteikties Pālu Kovačku, lūdzu. Distinguished President Buzek. Cienījamais Buzek kungs, parlamentu priekšsādātāji. Vai jūsu mikrofons darbojas, vai jūs man dzirdat, jautā Kovačs kungs? Labi. Uh, augstu godājumais priekšsēdētāji Buzekungs, ģenerāldirektori, Dāmas un kungi, deputāti, esmu ļoti pagodināts būt šeit, pārstāvot Ungārijas prezidentūru. Tēmas, kas ir eh, darba kārtībā mūsu apvienotāja komitejā, ir cieši saistīts ar mūsu prezidentūras eh, galvenajiem uzdevumiem, īpaši saistībā ar infrastruktūras izveidi. Un tāpēc es gribētu mazliet pakomentēt mūsu līdz šim panākto un arī uh, iezīmēt uh, mūsu uzdevums pēdējām piecām nedēļām mūsu prezidentūras laikā. Kā jau daudz šeit uzsvēra, enerģētika ir viena no sarežģītākajiem un steidzam risināmajiem izaicinājumiem mūsdien. Tā nodrošina ekonomikas izaugsmu un arī nacionālo drošību. Mums ir jānodrošina šīs piegādes drošība un arī ekonomikas izaugsmu. Tā pašā laikā mums ir jāraugās uz ilgspējīgas vides attīstību Ungārija apzinājās šo izaicinājumu un uzskatīja to par galveno uzdevumu savā darba kārtībā. Mūsu rīcībai ir jānodrošina ilgspējība, drošība un arī tirgu attīstība. Mēs esam guvuši panākums, mēs esam snieguši savu ieguldījumu plašākai uh, situācijas uzlabošanai Runājot par ilgspējību, Ungārija um, darbojas pamatoties uz uh, vidustermiņa ilgtermiņa attīstības stratēģijām. Un tas apstiprinājās 4. februārī visas Eiropas enerģētikas padomas sanāksmē. Mēs vienojamies izveidot kopīgu enerģētikas un elektrības. Uh, tirgu līdz 2014. gadam. Mums jānodrošina tas, ka neviena dalībvalsts nav izolēta no šī tirgus pēc 2015. gada. Padome arī norādīja uz to, ka vairāk jātīsta ārējās attiecības eh, kas var nodrošināt 20-20-20 mērķu sasniegšanu. Padomes skatījumā, eh, padomes eh, secinājumu paziņojumā arī izpaudās šī, um, šī virzība 24. februāra padomu sanāksmē, arī izpaudās Eiropadoms izvirzītās prioritātes. Ungārijas prezidentūra piedāvāja sākt diskusijas par 2015. gada ceļa karti. Un tas tika apspriests Gedelī, Ungārijā šī mēneša sākumā. Šīs diskusijas uh, bija liels stimuls komisijas uh, priekšlikuma noslēgš, noslēgšanai. Mēs arī strādājam dokumentus saistībā ar enerģijas efektivitātes plānu, tas tika apspriests enerģētikas darba grupā. Prezidentūra ir paredzējusi 10. jūnijā enerģētikas padomu sanāksmē pieņemt secinājumus. Runājot par drošību. Uh, Ungārijas prezidentūra ir eh, augstu vērtē ārējo attiecību nozīmi gāzes eh, nodrošinājuma. Te mēs runājam par ārējām attiecībām saistībā ar enerģētiku. Pirmās viedokļa apmaiņas jau notika, runājot par kopīgo tirgus mērķi. Viens no Ungārijas prezidentūras mērķiem bija sanākt regulējumu saistībā ar tirgus caurskatāmību. 10. jūnijā enerģētikas padomē mēs paredzam panākt vienošanos, pamatojoties uz diskusijām enerģētikas komitejā, un sākt arī dialogu starp komisiju, parlamentu un padomi. 16. jūnijā 23. un 29. mēs esam paredzējuši izvēršot trialogu. Un tātad balsojums par to ir paredzēts parlamentā septembrī. Šodienas kopīgajā komiteja sanāksmē īpaši uzmanība tik pievērsta kopīgajām aktivitātīm. Jaunā stratēģija no 2011. līdz 2020. gadam jo īpaši uzmanību pievērš infrastruktūras attīstībai, paredzot arī e, finansējumu šīs e, desmitgades laikā infrastruktūra attīstībai. Saskaņā ar mūsu mērķi enerģētikas ministri atbalstīja komisijas e, paziņojumu par enerģētikas prioritātēm Un visuzskatāmākais pieraugs, paraugs būtu tas, ka komisija sasauc kopā augsta līmeņa darba grupu centrālu un austrumu Eiropas valstīm, lai identi identificētu prioritātes un izveidotu labi uh, aktivizētu ziemeļu dienvidu sasaisti. Un mēs Eh, kopā ar eh, komisiju esam paredzējuši arī, eh, pirms nedēļas sarīkojam konferenci, augsts līmeņa konferenci par enerģētiku. Enerģētikas uzņēmumi, finanšu iestādes un citas iesaistītās puses tiek aicinātas apspriest galvenos izaicinājumus un risinājumus saistībā ar infrastruktūram. Mēs guvām labu ieskatu nākot, nākotnes infrastruktūras attīstībā uh, saistībā arī ar izmaksām kādas uh, un finansējumiem projektiem. Vēlreiz gribu pateikties par to, ka esat aicinājuši mani šeit Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu kopīgajā sanāksmē par to, kā uzlabot energoapgādi. Ar interesi sekošu sarunu gaitai šeit Kā jau norādīja priekšsādātājs, Ungārijas prezidentūra uzskata, ka enerģētikas jomu, jo īpaši enerģētikas infrastruktūras attīstība ir kas tāds, kas ļaus Eiropai virzīties uz nodrošinātāku un ilgspējīgāku, tīrāku nākotni. Paldies! Paldies, Kovačkungs! Vēlējos jums sirsnīgi pateikties! Un izmantojot izdevību. Vēlējos pateikties visiem viesiem un, protams, arī Ungārijas prezidentūrai par to, ka uh, prezidentūra uzņēmās iniciatīvu, un tā bija ne tikai par, uh, prezidentūra, bet arī Ungārijas parlaments, kas palīdzēja organizēt šādu kopīgu tikšanos. Protams, vēlējos pateikties visiem kolēģiem no dalību valstu parlamentiem, vēlējos pateikties Ungārijas prezidentūrai, jau tika teikts, ka jūs vēlaties garantēt drošu, ilgtspējīgu un samaksājumu enerģiju visiem pilsoņiem, ka tā ir viena no jūsu prezidentūras prioritātēm. Un to uh, atminoties, mums vajadzētu arī uzzināt, vai polijas prezidentūrē, kas ir nākamā prezidentūra, ir nodome šo iesākto ceļu turpināt. Kā jau teica komisija un uh, Ungārijas prezidentūras pārstāja, mūsu likumdevēju pilnvaras būs tāds pašs, kā tas bija līdz šim, garantēt energoapgādes drošību, veidot jaunas infrastruktūras, veicināt energoefektivitāti, energoietaupījumus, attīstīt jaunus atjaunīgās enerģijas avotus, starpsavienojumu veidošana, vienotā tirgus, integrācija. Tie visi ir milzīgi uzdevumi. Protams, tas ir liels izaicinājums. Mums vajadzētu arī ņemt vērā to, cik liels ir enerģijas pieprasījums, pieprasījums pēc tās Un, protams, šis pieprasījums ir jāsadz. Un jāņem vērā, ka uh, visā pasaulē pieaug pieprasījums pēc enerģijas, tādēļ mums ir jārod jauni veidi, kā šo pieprasījumu sekt. Dalībvalstīm ir jāizvirza uh, savi mērķi un ir jāsaprot, kā mēs varētu izmantot jaunas energoavotas nākotnē. Eiropas parlaments ļoti aktīvi uh, strādā tieši pie izpētes, uh, runājot arī par jauniem energo ieguvus avotiem. Kā mēs uh, līdz likumdevēju varam parūpēties par to, lai konkurētspēja Eiropas Savienībā būtu pietiekama augsta, lai arī cilvēki nevien ar vidēju ienākumu līmeni, bet arī trūcīgi iedzīvotāji varētu samaksāt par elektrību un enerģiju? Kā mēs varētu piedāvāt tādu cenu līmeni, kas ir paspēkam arī uh, uzņēmumiem? Un vēl kāds izaicinājums. Ņemot vērā uh, šo spriedzi eh, vai rīvēšanos, kas valda starp ekoloģisko likumdošanu un politiskajiem mērķiem. Protams, šeit arī ir jāgarantē līdzsvars. Mūsu komitejā nesen par to runājām. Tā, tātad, kā mēs varam transportēt vēja enerģiju patērētāju centrālēs, kā mēs varam izveidot jaunas energo uzglabāšanas iespējas. Uh, Protams, tas viss ietekmē arī dabu un vīdi un kā apvienot ap šos mērķus, proti energoapgādi un ekoloģiskos mērķus. Protams, jārunā arī par uh, ūdens enerģiju, biomasu, uh, tās ir debatas, kas noteikti norisinās katrā dalību valstī. Un tāpat ir arī Liels izaicinājums eh, proti finansējumu piesaistīšana izpētē un attīstībā, lai radītu jaunas tehnoloģijas, lai parūpētos par zemāku energo patēriņu. Protams, vairāk runātāji jau runāja par finansējumu. Tas ir uh, jautājums, kas joprojām nav atrisināts. Tādēļ mums ir jāpieņem pietiekam labi risinājumi un uh, jārealizē mūsu politika soli pa solim, radot šādas viedas energosistēmas, uh, piedāvājot pietiekam labus pakalpojumus patērētājiem. Ir jātīsta arī energo uh, uzglabāšanas kapacitātes un jāveido šie viedie tīkli un starpsavienojumi, lai sektu aizvien pieaugušo pieprasījumu. Infrastruktūras modernizācija arī, protams, ir no svara un ir jāpaukstina atjaunīgo energoavotu sadaļa šajā energo kokteilī un tajā pašā laikā nedrīkst uh, samazināt energo apgādes stabilitāti un konkurētspēju. Tieši tādēļ ir nepieciešams jauns infrastruktūras un viedāki elektrotīkli. Pateicoties Lisabonas līgumā, Mēs esam pavēruši durvis jaunām sadarbības iespējām ar dalībvalstu parlamentiem. Tiem tagad ir uh, daudz pārliecinošāka loma spēlējama, un uh, dalībvalsts parlamenti arī var bilst savu vārdu par Eiropas likumdošanu. 149. pantā Lisabonas līgumā tiek runāts tieši par to, ka Eiropas parlaments kopīgi ar padomi var uh, tikties, ir uh, eh, līdzlikuma devēja šajā jomā. Protams, nākamo gadu laikā mums ir jārēķinās ar daudziem izaicinājumiem. Mums vajadzēs ļoti cieši sadarboties nevien ar dalību valstīm, eh, bet eh, arī ar kolēģiem dalību valstu parlamentos. Un, protams, mēs vienmēr atcerēsimies arī subsidaritātes jautājumu, tad, kad mēs runāsim arī par jaunu kopienu izveidi. Jo, protams, Eiropu mēs nevēlamies attālināt no mūsu vēlētājiem. Tālāk daži teikumi par to, ko esam darījuši ITRE komitejā. Mūsu komitejā ir 55 locekļi. Mēs aizvien uh, vairāk strādājam pie tā, lai veidotu kopīgo uh, Eiropas eh, energotirgu, garantējot energoapgādes drošību, energoefektivitāti, energotaupīgumu un, protams, vēlamies veicināt atjaunīgo energoavotu izmantošanu nākotnē, tāpat parūpējoties par turpmāku energotirgus integrāciju. Šajā sasaukuma laikā mēs esam arī pieņēmuši regulu par gāzes apgādes drošību. Mūsu komiteja šeit spēlēja ļoti lielu eh, lomu runājot arī par kopienas projektu finansējumu, tā tādu projektu finansēšanu, kas eh, ir veltīti tieši enerģētikas jomai. Uh, tika sagatavots arī paziņojums par uh, caurskatāmīgu energotirgu, lai varētu garantēt pietiekam augstu atklātības līmeni šajā jomā, lai patērētāji varētu saņemt visu informāciju, ko vēlas. Mūsu komiteja parlamentā ir daudz domājusi arī par to, kā panākt uh, šo mērķi energoefektivitātes paaugstināšanu līdz 20%, lai līdz 2050. gadam mūsu uh, ekonomika būtu ļoti energoefektīva un neradītu daudz emisiju. Pagājušā gada beigās mēs pieņēmām Koļārskas Babīnskas kundze ziņojumu par ilgspējīgu energo stratēģiju, un tur tika runāts arī par tādu ilgspējīgu vīziju, par tādu enerģijas ražošanu, kas līdz 2050. gadam varētu mūs nostādīt augstāk, tātad uz gandrīz nodrošināt mums vietu uh, uz uzvarētāju piedestāla. Protams, ir jārūpējas par energoapgādes drošību, tas ir jautājums, eh, kuru tik ātri neizdosies atrisināt, bija arī debats par infrastruktūru. Atbildīgais komisārs ir veicis patiešām ļoti daudz, un Sozas Vāgneras ziņojums par prioritātēm arī tika apspriests, šķiet, ka jūnijā ir paredzēts balsojums par to. Uh, un tālāk eh, atminēsimies arī investīcijas. Tām ir jātiek piesaistītām vienkāršākā veidā. Modernizācija ir vēl papildus solis, un mēs kā Rūpniecības eh, un enerģētikas komiteja, protams, esam gatavi līdzdarboties, strādājot pie konkrētiem likumdošanas priekšlikumiem šajā jomā. Šķiet, ka komisija mums eh, oktobrī piedāvās jaunu priekšlikumu Tātad, eh, kā jau jūs labi nopratīsiet, mums ir ārkārtīgi daudz uzdevumu. Mēs, protams, vienmēr sakām, ka mums ir jākļūst ambicioziem, bet tajā pašā laikā mums ir jāuzmanās, lai mēs ne, nezaudētu tādu pietiekami skaidru skatu uz realitāti. Uh, Mums ir jārūpējas par šo trīs stūri, proti pieejamas cenas, ilgtspēja un eh, energoapgādes drošība. Es saprotu, ka tas ir viens no galvenajiem baušļiem mūsu kopīgajā darbā un vēlējos pateikties visiem kolēģiem, kas ieradās, jo mums ir iespēja tikties gan ar padomus pārstāvjiem, ar Eiropas parlamenta deputātiem, un eh, kolēģiem no dalību valstu parlamentiem. Un eh, visiem viņiem tātad veltīšos ievadvārdus un uh, Tūlīt nekavojoties došu vārdu Antālam Raugana kungam no Ungārijas parlamenta, lai viņš varētu bilst dažus vārdus. Paldies! Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt nemzeti parlamenti. Paldies, ka devāt man vārdu, priekšsēdētāja kungs. Cienītās dāmas, godātie kungi, dalībvalstu parlamentu deputāti, Eiropas parlamentu deputāti. Eh, pirmais jautājums, ko šodien apspriedīsim, ir veltīts enerģijas koridoriem. Pašā sākumā vēlējos visiem atgādināt, par Uh, Krievijas un Ukrainas strīdu. Tas pierādīja, cik Eiropa ir vārīga un neaizsargāta, ja mēs runājam par gāzes piegādi. Protams, mums ir jārūpējas par kopīgas energostratēģijas izveidi, un viens no tas galvenajiem postulātiem ir atkarības mazināšana no trešajām valstīm šajā jomā. Ungārijas prezidentūra 4. februārī nāca klajā ar lēmumu, ka 2015. gadā ir jāparūpējas par to, lai neviena valsts vairs nebūtu izolēta saņemot elektrību un gāzi. Protams, tādēļ ir jāparūpējas par labākiem savienojumiem. Daudzos semināros un fórumos tika runāts par jauniem energokoridoriem, un, protams, ka šī uh, ziemeļu dienvidu as arī ir ļoti nozīmīga, lai varētu īstenot šo plānu. Ir jābūt arī tādam austrumu, centrāla Eiropas uh, koridoram, un sazarojamam ir jābūt pēc iespējas uh, vairāk pārklājošam. Uh, Protams, investīcijas uh, nedrīkstam aizmirst, jo investīcija piesaistīšana vispār uh, ir svarīga, lai projekts izdotos. Jā, mums ir jāpiesaist arī kopienas līdzekļi vairums energoinfrastruktūru ir jāveido tā, lai uh, rastos pēļņa. Mums ir, protams, jānosprauž arī strateģiski mērķi, tie ir jāformulē pietiekami precīzi un ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka ir nepieciešams kopienas budžets, lai šos mērķus beidzot varētu sasniegt. Protams, jaunu savienojumu radīšanu nevar garantēt bez kopienas palīdzības, arī finansiālās palīdzības. Uh, Tādēļ Eiropas parlamentam un e, it īpaši ITRE komitejai ir jāizsver visas iespējas, padomājot arī par strateģiskām investīcijām, ko varētu piesaistīt pēc iespējas ātrāk, lai varētu sākt veidot šos savienojumus visos virzienos uz visām debes pusēm. Protams, ka to visu mēs nevarēsim sasniegt e, dažu gadu laikā Tādēļ pēc iespējas būtiskāk ir uh, izvērtīt galvenās prioritātes. Mēs runājam par tādiem līdzekļiem, par finansējumu, kas nāk no dalību valstīm un Eiropas Savienības, bet, protams, ir jāpiesaist šajā tirgu arī jauni spēlētāji, proti uzņēmumi. Un kurš eh, tad būs galvenais maksātājs? Tas ir būtisks jautājums. Īstenībā patērētājam arī būs jāmaksā savu cenu un ir jāveic izmaksu un ieguvumu analīze, lai varētu izveidot tādu labāku Eiropas Savienības līmeņa struktūru, kas palīdzēs mums izsvērt visus ieguvumus un zaudējumus. Uh, Protams, mēs nevaram uh, visas izmaksas, visu šo uh, finansiālo smagumu uzkraut uz patērētāju pleciem. Ir jābūt efektīvākām sa uh, savienojuma sistēmām, ir jābūt efektīvākai stratēģijai un ir jāparūpējas par investīciju veicināšanu, lai patērētāji galu galā nemaksātu pārāk augstas cenas par enerģiju. To var garantēt, veidojot labu likumdošanu un parūpējoties par dažādu interešu sabalansēšanu starp tīkla operatoriem un tīkla lietotājiem. Protams, struktūras ir jāveido gan Eiropas Savienības līmenī, gan dalību valstu līmenī. Protams, tika runāts par cēnu sadalījumu tieši tirgu. Tas uh, bija aspekts, kas izskanēja no vairāk runātāju mutes, bet ir jāievēro arī proporcionalitāte un ir jābūt regulātoriem. Ja mēs runājam par regulējumu, Mums ir jārūpējas uh, par tādu regulējumu, kas būtu caurskatāms, uh, ilgspējīgs un uh, būtu vērsts nākotnē. Šīs dienas pasākumā, šīs dienas seminārā mums noteikti vajadzētu atcerēties tieši šo principu, jo nākamo gadu laikā mēs pie tā noteikti atgriezīsimies. Dārgie kolēģi, ņemot vērā to, ka tagad mēs runāsim tieši par enerģijas koridoriem. Es eh, nevēlētos tagad uh, izplūst apspriežot citus jautājumus, jo par to mēs varēsim apspriesties vēlāk. Es vēlējos tikai bilst dažus vārdus tieši par enerģijas koridoriem, un tādēļ m, mm, tagad nekavējoties dodu atkal jums vārdu, Roila kungs. Paldies! Paldies! Tagad ir izskanējuši visi ievadvārdi. Varam sākt debates. Un es būtu priecīgs, uh, eh, Rogankungs, ja jūs tagad uzņemtos sēdes vadību. Paldies! Vēlējos pievērst jūsu uzmanību tam, ka tagad runāsim par enerģijas koridoriem. Jāievēro divi galvenie principi, ko es tagad izklāstīšu mūsu viesiem. Pirmām kārtām katrs varēs runāt trīs minūtes. Un uzstāsies divi kolēģi no dalību valstu parlamentiem un tad viens kolēģis no Eiropas parlamenta. Tā tad tāda būs secība. Es domāju, ka visi ir iepazinušies ar zilās kartītes procedūru. Šķiet, ka daudz nevēlēsies to šodien izmantot, bet ja jūs to vēlaties, protams, jūs to esat uh, laipni aicināti darīt. Tagad. Uh, Jā, jāsaprot, ka mēs esam uh, sākuši debats par 15-20 minūtēm vēlāk. Līdz ar to es piedāvātu vispār uh, neorganizēt kafijas pārtraukumu. Līdz 16.30 mēs strādāsim, un tad es došu vārdu atkal Roila kungam. Tagad redzu, ka pirmais runātājs ir Francesco Kazoli no Itālijas parlamenta. Lūdzu, jums vārds. Sī, Grazie. Pre... Paldies, priekšsēdētāji. Itālijas senāta vārdā es izteikšos. Manuprāt, ir ļoti svarīgi turpināt darbu kopienas līmenī, lai nodrošinātu pārobežu apmaiņu ar e, enerģiju. Man valsts Itālija vienmēr ir strādājis, veidojot diplomātiskas un arī e, fiziskas e, saites, lai panāktu tiešām e, ļoti dažādotu energoapgādi. Un mēs tiešām vēlētos, lai Eiropas sistēma būtu konkurētspējīgāka un drošāka. Un noslēgumā pavisam īsts komentārs. Mums ir jānodrošina, lai mēs turpinātu strādāt pie uh, Eh, nacionālo sistēmu koordinācijas. Jo, diemžēl, mums nav īsti tāda pārskata par to, kas notiek dalībvalstīs. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Nacionālās Francijas asamblējas ekonomikas komitejas vārdā es gribētu sacīt, ka mēs eh, atbalstām uh, tīkla starp savienojums, jo mēs uzskatām, ir, ka ir svarīgi optimizēt mūsu resursus, bet arī nodrošināt eh, dažādām valstīm piegādi. Tai pašā laikā mēs uzskatām, ka tikpat svarīgi ir pārbaudīt katras dalībvalsts līdzdalību, cik lielā mērā tās eh, izpilda savas eh, apņem, savu apņemšanos Eiropas Savienības līmenī attiecībā pret vidi. Uh, Un tāpat arī būtu jādažādo piegādes ceļu, piegādes resursi, lai mēs nebūtu atkarīgi tikai no viena ceļa un mēs varētu arī modernizēt mūsu tīklus. Un vēl ir viena lieta, arī jūs to uzsverāt, ir e, nodrošināt solidaritāti starp dažādām valstīm mūsu savienībā. Un vēl viens svarīgs, e, vēl viens svarīgs sastāvdaļa attiecībā uz e, atjaunīgajām enerģijā. Mums ir arī jāuzlabo mūsu enerģētiskā efektivitāte. Un visbeidzot, es gribētu pievērsties priekšsēdētāju kungs pētniecības veicināšanai. Jūs arī uzsvērāt to, ka mums vajadzētu apvienot mūsu uh, Uh, investīcijas un mūsu centienus, jo šis enerģētikas uh, sektors ir ļoti svarīgs uh, Eiropas nākotnē. Protams, Eiropai jādara viss, kas ir tās spēkos, lai to nodrošinātu. Paldies! Paldies! Es pieļāvu kļūmi, saka runātājs. Es aizmirsu dot vārdu Andrašam Aratskijai kuram īstenībā būtu vajadzējis teikt ievadvārdu. Tādēļ došu vārdu tagad Aračkī kundze, kungam un pēc tam Nīblers kundzei no Eiropas parlamenta. Es ceru, ka neesmu nevienu aizvainojis. Tad būs Ahērnek úr, Elnök urak, főigazgató úr. Paldies! Vēlējos pateikties Buzeka kungam. Uh, Roila kungam, valsts sekretāriem, dāmas un kungi. Iepriekšējie runātāji jau uh, izklāstīja būtiskākos principus, un es tos neatkārtošu, bet vēlējos atzīmēt, ka tas, ko padome lēma 2007. gadā, bija ļoti nozīmīgs uh, jautājums. Šodien mēs atkal uh, pievēršamies uh, tādiem ārkārtīgi grūtiem un piņķerīgiem jautājumiem, runājām par uh, energo koridoriem, un mums uh, par to ir jārunā gan tādā teorētiskā, gan praktiskā griezumā. Kas tika lēmts 2010. gada decembrī? Mēs runājam par 2020. gada mērķiem, par uh, tīklu veidošanu, par operatoriem un uh, Šajā ziņojumā tika bilsts, ka ir uh, jābūt tādam uh, kvalitatīvam lēcienam, proti ir uh, jāpanāk ļoti augsta nodrošinājuma kvalitāte. Protams, ir jārūpējas par tādas infrastruktūras izveidi, kas varētu garantēt energoapgādes drošību. Energoapgādes drošība ir viena no, viens no būtiskākajiem jautājumiem industrializētās valstīs. Rogana kungs jau minēja, ka Ungārija bieži vien ir uh, guvusi visai sāpīgu pieredzi šajā jomā. Uh, Mēs gan nekad neesam nonākuši tādā situācijā, kad uh, ciestu mūsu patērētāji, gan pilsoņi, gan uzņēmumi. Energoapgādes drošība nekad netika tā pamatīgi sašūpota, bet tomēr uh, ir daudzas sabiedrības, kas no tā ir cietušas. Un, protams, tad, ja energoapgādes drošība ir tikusi iedragāta vai kaut kādā veidā eh, kāds ķēdes posms ir pārtrūcis, tad, protams, cieši daudzas sabiedrības grupas. Protams, dalību valstis nevar uh, aprobežoties tikai ar valsts līmeņa energoapgādes drošības īstenošanu. Ir jābūt struktūrai visā Eiropas Savienības līmenī, lai visā Eiropas Savienības līmenī varētu baudīt šādu drošu enerģiju. Jo, protams, arī energotīklu nevar tā nocirst pie valsts robežām un nevar to aplūkot kā tikai izolētu problēmu Tieši tādēļ ir eh, jāturpina padziļināt un attīstīt jau eksistējoši tīkli un savienojumi, un ir jāvieno, jāveido dažādi starpsavienojumi starp energo koridoriem. Protams, ir jāizbūvē arī jauni koridori. Tas ir arī konkurētspējas jautājums. Šie viedie uh, tīkli, viedie savienojumi, kas ir efektīvi, kas uh, ļauj taupīt līdzekļus un var izmantot atjaunīgos energoavotus un tos arī saglabāt. Lai uh, tā tad uh, šī enerģija nonāktu līdz pat patērētājam. Pēdējo gadu laikā mēs esam pieredzējuši, ka netrūks dažādu labu ieceru un projektu, bet iepriekšējie runātāji jau teica, ka galvenais mērķis ir visaptveroša kopienas stratēģija. Mums uh, ir jāveido tāda kopienas sistēma, lemjot par atsevišķu projektu īstenošanu. Dalību valstīm ir jāapzinās, ka energoapgādes drošība nenozīmē to, ka dalību valstis konkurē cita ar citu. Nē, vajadzētu atkārtot atkal un atkal no jauna, ka mēs esam atkarīgi cits no cita. Mums ir jābūt viens prātis par galveniem principiem. Atcerēsimies ko pieņēma 4. februārī Eiropadomē. Tur tika runāts par energo jautājumiem un tika teikts, ka ir jāizveido un jāpilnveido kopīgais gāzes, elektrības un naftas uh, tirgus, lai mazinātu Eiropas Savienības atkarību no trešo valstu piegādātājiem. Uh, Un uh, es uh, šajā ziņā varu atsaukties arī uz uh, Buzeka kunga vārdiem. Viņš teica, ir jātiecas uz to, lai Eiropas Savienībā vairs nebūtu šo balto plankumu, jeb izolēto enerģijas salu, kas ir nodalītas no citiem tīkliem. Mums ir jāizvairās arī no uh, tādiem strupceļiem, pa kuriem enerģiju vairs nav iespējams pārvadīt tālāk. mēs nedrīkstam nonākt tādā situācijā, eh, kad eh, sistēma eh, vairs nepieļauj energo pārvadi kaut kādā konkrētā virzienā un līdz ar to rodas strupceļš. Atcerēsimies, kas notika 2009. gadā. Valstu un valdību vadītāji ir identificējuši vairākus projektus, kas ir veltīti energoapgādes drošībai, piemēram, eh, šis eh, ziemeļu dienvidu tīkls austrum un centrāla Eiropā, pa kuru varētu pārvadīt naftu, elektrību un arī dabas gāzi. Jau ir spērti vairāki soļi, lai kaut ko darītu, piemēram, pie Ungārijas, Rumānijas, Ungārijas, Horvātijas robežām tiek veidoti starpsavienojumi, vairāki no tiem jau ir pabeigti, un ir arī šāds starpsavienojums starp Slovākiju un Ungāriju, kas kļūs par daļu no ziemeļu dienvidu koridoru. Tātad šī as būs viena no koridoru sastāvdaļām, un attiecīgo valstu valdības jau ir parakstījušas līgumu. Protams, ir vēl daudz neatbildētu jautājumu, tas mums ir jāapzinās, un uz tiem steidzam jāmeklē atbildes. Tikai daži piemēri. Piemēram, Nabuko un uh, South Stream un uh, savienojums starp uh, šīm, šiem abiem uh, pārvadiem. Es vēlējos pateikt, ka šos caururvadus nedrīkst eh, nu, kaut kā pretnostatīt vienu otram, uzskatīt, ka tie ir konkurējuši projekti. Nē, mums ir jāprūpējas par uh, labākas gāzes cenas piedāvāšanu. Tālāk būs arī savienojums starp Turciju, Grieķiju un Itāliju tur varētu veidot eh, jaunu starpsavienojumu, un tas varētu būt vēl tāds Eh, labs projekts, eh, tālāk Azerbaidžāna, eh, citas valsts, Rumānija, kas varētu papildināt Nabuko cauruļu vadu un labāk nosekt tieši pieprasījumu dienvidu daļā. Šie starpsavienojumi kalpo par piemēru tam, kā risinās kopīgais darbs, kā tas rit uz priekšu. Uh, Un mēs jau runājam par Ungārijas, Rumānijas eh, starp savienojumu, par šo savienojumu Azerbaidžānā, kas varētu ļaut piekļūt eh, dabas resursiem tieši Kaspijas jūras reģionā. Un, protams, tas ir eh, jāveicina. Tālāk, dāmas un kungi, energo struktūra, energo infrastruktūra tās izveide ir iespējama tikai uh, pilnīgas caurskatāmības apstākļos, ir jāpadomā par labāku atļauju piešķiršanas procedūru. Tai ir jābūt caurskatāmākai. Arī pārobežu sadarbībai ir jābūt atklātai. Tas varēs palīdzēt projekts virzīt uz priekšu daudz ātrāk. Protams, ka mēs nevaram aizmirst finansējumu. Tas ir pietiekami jūtīgs jautājums kādi būs ieņēmumi, kāda būs pēļņa, kādi lēmumi ir jāpieņem. Mums, protams, ir jālemj, mums ir jāveic aplēses, cik daudz līdzekļus iemaksās dalību valstis, cik daudz nāks no kopienas un no citiem finansējuma avotiem. Un, protams, ka laiks nestāv uz vietas. Ir jāparūpējas <clears throat> lai realizācijas laiks nebūtu 12 gadi, bet gan īsāks, būvējot šos energo koridorus. Uh, Mēs, parlamentārieši, vienmēr atsaucamies uz konsensusa, jeb vienprātības principu, un, protams, ir jāparūpējas par to, lai Eiropas parlaments un Ungārijas prezidentūra arī varētu savu ieguldījumu sniegt uh, konsensusa sasniegšanā. Es ar ļoti lielu nepacietību gaidu turpmāko diskusiju norisi un ceru, ka dienas noslēgumā mums būs radušies tāda labāka priekšstati par šo jautājumu un būs arī izkristalizējusies konkrētāka prozīcija. Paldies! Paldies! Vēlējos pateikties jums un tagad došu vārdu Nīblers kundzei no Eiropas parlamenta. Lūdzu, paldies, paldies priekšsēdētāji kungs! Paldies, eh, ka eh, ļāvāt man izteikties, un es izmantošu šo izdevību, lai vērstos tiešā veidā pie kolēģiem un kolēģiem no dalību valstu parlamentiem. Man ir trīs jautājumi vai trīs piezīmes. Protams, šodien mēs eh, ļoti daudz runājam par to, cik daudz. Um, cik, cik daudz tā tad ir jājaucas Eiropas Savienībai un cik daudz mēs eh, ļausim darīt pašām dalību valstīm. Protams, pirmām kārtām ir jāveido šī infrastruktūra, starpsavienojumi, ir jāpilnveido uh, vienotais energo tirgus, bet ir arī tāds fakts, ka daudzas dalību valstis savus tirgus eh, labāk aizslēdz un visu dara valsts iekšienē. Tādēļ es vēlējos pavaicāt dalību valstu parlamentu deputātiem, cik lielā mērā šāda kopīgas uh, energostruktūras izveide tiek atbalstīta tieši jūs mājās. Otrais jautājums ja, - atjaunīgo energoavotu izmantošana. Energo komisāram uh, Tingera kungam ir daudz labu priekšlikumu. Viņš teica, ka mums vajadzētu arī šajā jomā domāt par tādu Eiropas modeli. Uh, Jā, mēs varam būvēt uh, vēja turbīnas, bet uh, uzstādīsim tās tur, kur pūš vairāk vēja. Un, piemēram, saulainās valstīs var uh, likt šos solāros paneļus. Vācijā arī tas ir visai apstrīdams jautājums. Dargie kolēģi no dalībvalstu parlamentiem, tad, kad jūs diskutējat par energo jautājumiem, paturiet prātā arī šo Eiropas perspektīvu un pasakiet arī mums, cik cik daudz Eiropai uh, ir jāiejauc šajos jautājumos. Trešām kārtām, protams, Fukushimas reaktors, par to mēs ļoti plaši esam diskutējuši. Jūs to darījāt dalību valstīs, mēs Eiropas parlamentā ja, arī to darījām. Un tieši Otingera kungs veica izcilu darbu, viņš skaidri un gaiši kon konstatēja to, ka ir jāveic šie stresa testi atomreaktoriem visā Eiropas Savienībā, lai pārbaudītu, vai tie nu dienu ir droši. Mēs šādu politiku atbalstam ar visām četrām. Es vēlējos uh, paklausīties, kādi ir jūsu argumenti, un jums arī vajadzētu pārliecināt savu valstu līderus, lai Eiropas Savienības līmenī tiktu ieviesti visaugstākie iespējamie standarti, plašs uh, kritērijus saraksts. Eh, ir jāveic, protams, arī zināms spiediens, lai veicot kontroli, viss norisinātos pēc iespējas rūpīgāk, varbūt dažreiz ne ar divām acīm, bet ar visām četrām. Un es lūgtu uh, jūs īstenot debates uh, dalību valstu parlamentos un parūpēties uh, par šo jautājumu noskaidrošanu. Tātad, cik lielā mērā Eiropas Savienībā ir jāiejaucas, lai kaut ko uh, darītu lietas labā un uh, garantētu pievienoto vērtību mūsu pilsoņiem. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Un tagad Došu vārdu Filipo Bubiko no Itālijas parlamenta lūdzu. Grazie, prezidente. Vorrei su... Paldies, priekšsēdētāji. Della onorevole Nibler. Jā, manuprāt, Nīblers kundzes uh, komentāri bija ļoti svarīgi. Ir svarīgi, lai parlamentā turpinātos debats par šiem jautājumiem, un ir svarīgi, lai šīs debats turpinātos arī dalībvalsts parlamentos. Runājot par enerģijas koridoriem, mūsu šīs dienas tēmu, manuprāt, mums būtu ļoti svarīgi sākt ar tādiem visbūtiskākajiem jautājumiem. Šie koridori ir liederīgi, lai nodrošinātu to, ka iekšējais tirgus strādā efektīvāk. Uh, Vai tas ir tā, vai šie uh, koridori neradīs jaunu uh, atkarību, jaunu atkarības veidu? Svarīgi ir, lai iekšējais tirgus darbotos. Jo mums ir jārīkos tā, lai uh, labumu gūtu uzņēmumi un iedzīvotāji. Efektivitātes kritērija, protams, ir svarīgi. Un uh, tam ir jātiec uz jebkuru enerģiju, vai tā būtu termoenerģija, vai elektroenerģija, vai kāda cita. Tālāk eh, par eh, pārvades tīkliem un to neutralitātes saglabāšanu, kā arī starpsavienojumiem. Eh, tam visam ir jādarbojas tā, lai netraucētu darboties nacionālajiem tirgiem. Un, eh, protams, ka līdz ar to ir jāstiprina eh, noteikumi un normas, kas darbojas eh, šajā tirgu, kas, protams, prasīs daudz ciešāku sadarbību starp nacionālajiem regulātoriem un Eiropas komisiju, vienlaicīgi piešķirot šiem nacionālajiem regulātoriem daudz plašāks pilnvars, padarot tās, tos prestižākus. Protams, ka ir jānodrošina arī augstāki eh, darbības standarti eh, šiem tīkliem. Jo tikai tādā eh, ļoti augsts, tikai tādā tirgu, kur raksturo ļoti augsts standarti, varēs nodibināt patiesu brīvu iekšējo tirgu, kopēju tirgu. Un Eiropas nākotne ir atkarīga no tā, cik strateģiski veiksmīgi mēs tiksim galā ar šiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētājs turpina. Nākamais uzstāsies Vaidmana kungs no Austrijas. Lūdzu, paldies, paldies priekšsēdētāji kungs, cienītās dāmas, godātie kungi. Protams, ka enerģija ir jautājums, ko pietiekam aktīvi apspriežam gan nacionālajos, gan Eiropas parlamentā. Un, protams, katram ir jādara tas, ko viņš prot vislabāk. Un Nībleres kundze teica, ka, protams, eh, vairāk, būtu loģiskāk, ja eh, vēja enerģiju izmantotu tieši ziemeļos un saules enerģiju dienvidos. Jūs runājāt par jaunu tīklu veidošanu un, protams, ir jāveido tāds vienotais tirgus Eiropā, bet es negribētu radīt tādus tīklus, kas mūsu atkarību vēl paaugstinātu, piemēram, importējot vēl vairāk naftas un gāzes. Un mums pēc tam uh, vajadzēs arī uh, um, rēķināties ar faktu, ka mēs tādā veidā pārliekot šos tīmeklus uz citām valstīm vai uh, tos savienojot ar citām valstīm, radīsim jaunas darba vietas tieši tur un zaudēsim tās pašmājas. Tālāk runājot par Nabuko, ļoti aktīvi par to diskutējam tieši Austrijā. Un, protams, runājot par atjaunīgiem energoavotiem, Austrija uzskata, ka mēs varam darīt vēl daudz vairāk. Eh, es uzklausīju ļoti daudzas labas runas - atjaunīgi energo avotu, energo efektivitāte, pētniecība un tā tālāk. Mums ir jāpiedāvā konkrētas koncepcijas, mums cilvēki ir jāpārliecina par mūsu uzskatu pareizību, cilvēkiem ir jāuzticas Eiropai, ir jātic šai idejai, arī tam, ka mēs paši varam sevi apgādāt ar pietiekam lielu enerģijas daudzumu. Un jā, vēl šis eh, kodola enerģijas jautājums. Mums ir daudz vieglāka situācija, mums ir daudz. Uh, ūdens mēs tātad varam tādā veidā ražot enerģiju. Bet uh, mums ir arī daži atomreaktori, bet ja mēs vēlamies, mēs no tiem bieži vien varam, mēs no tiem ātri vien varam atteikties. Fukushima mums uzdeva daudz jautājumus un uh, varbūt uh, Tas bija tāds kā grūdienis pārdomāt mūsu līdzinējo energopolitiku. Mums, eh, protams, ir jāveic šie stresa testi, bet tie ir jāveic ekspertiem, neatkarīgām iestādēm, nevis pašiem operatoriem. Un ir jāsaprot, ka citreiz tā ir tieši cilvēciskā kļūme, kas noved pie šādām katastrofām. Un ja mēs neņemsim vērā eh, visus šos principus, tad mēs varam nonākt pie tā, ka atkal sarosīsies atomenerģijas lobētāji, un, protams, to mēs nevēlamies. Uh, Mums ir jāsaprot, ka veidot tīmekļus ir, jā, tīmekļus ir jāveido tīkli, kas ir viedi, nevis tikai tādi, kas fosilo enerģiju importē no ārvalstīm, bet mēs, piemēram, varētu uh, veidot arī sūkņu stācijas un uh, uzglabāt, piemēram, uh, vēja saražoto enerģiju, un tas būtu tikai loģiski. Es varu piekrist arī tam, ka dalībvalstu parlamentiem ir jādiskutē par šiem jautājumiem. Austrijā uh, vairāk tiek lobēta tieši gāze, nevis atjaunīgie energoavoti. Šeit ir jāveic eh, konkrēts darbs tieši parlamentiem. Paldies! Köszönöm szépen, képviselő. Paldies! Jūs uh, mums piedāvājāt ļoti interesantus skatījumus. Un tagad Ivana kungs no Polijas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Polijas senāts, ja es drīkstu jūs labot. Priekšsēdētāji kungs dāmas un kungi. Kādi uzskati valda Polijā? Mēs uzskatām, ka tie pasākumi, kas ir uh, vērsti uz energo infrastruktūras uzlabošanu, dažādu energo tīklu vai pat tiltu būvniecība ir ļoti nozīmīgi. Protams, pateicoties tam, mēs pirmām kārtām varētu garantīt augstāku energoefektivitāti. Kādēļ tas ir viens no mūsu prioritārajiem mērķiem? Mēs uzskatām, ka tādā veidā mēs nevien garantēsim energoapgādes drošību katrā valstī atsevišķi, bet varēsim arī cīnīties pret dažādām ekoloģiskajām problēmām. Tātad energoefektivitātes veicināšana iet roku rokā ar mazāku energopatēriņu. Ja mēs izmantosim mazāk enerģijas, patērēsim mazāk enerģijas, tad, protams, mēs eh, varēsim arī mazāk ražot, un tas būs uh, draudzīgāk videi. Pievēršanās energoefektivitātei kā vienai no prioritātēm ļauj mums īstenot inovatīvus pasākums, un, protams, ka uh, raugoties arī Eiropas politikas virzienā, tas ir no svāra. Tika runāts par katras atsevišķās valsts specifiku, par reģionu specifiku, jā, to nedrīkstam izlaist no savu redzesloka. loka. Ja mēs runājam par tādas liels vīzijas radīšanu, tas ir vienmēr jāpatur prātā. Būzeka kungs pamatot teica, ka ir jāveido kopīga stratēģija. Centrāla Eiropā Ir iespējams veidot starpsavienojumus, eh, energotīltus. Pieminēšu divus projektus. Energotīlts uz Lietuvu un savienojums starp Poliju un Vāciju. Ir jau izveidoti divi šādi savienojumi, jo pieprasījums pēc enerģijas pieaug, un tādā veidā mēs varam eh, pārvadīt vēja radīto enerģiju no Vācijas uz Poliju. Runājot par enerģijas tiltiem. Protams, lai tos uh, realizētu, mums ir nepieciešama vieda tīkli. Par to es vēlētos runāt debats otrajā uh, raundā, kad pievērsīsimies tieši šim jautājumam. Un visbeidzot, veidojot šos ārējos savienojumus, mēs varam veidot arī labāks savienojums tādā startautiskā plaknē, garantējot labāku energoapgādes drošību. Ja mēs tiecamies uz šo kopīgo vienoto energo tīklu, mums ir aprūpējis par labākiem pārvades tīkliem uz abos virzienos. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs! Es atvainojos, senator kungs, ka es jūs nepareiz uzrunāju. Tagad došu vārdu Uručev kungam no Eiropas parlamenta tautas partijas grupas. Un es vēlējos mudināt Eiropas parlamenta deputātus izteikties aktīvāk, jo es skatos, ka mums ir grūti ievērot proporciju. Lūdzu, jums vārds. Нека и аз да поздравя нашите колеги от националните парламенти по тази изключително. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vēlējos arī no savas puses sirsnīgi sveikt kolēģis no dalībvalstu parlamentiem. Šis, protams, ir ārkārtīgi būtisks jautājums, proti Eiropas uh, līmeņa energoapgādes drošība. Protams, daudzi noteikti no manis sagaidīs uh, to, ka es runāšu par atomenerģiju, bet tā tas nebūs. Es runāšu par apgādi ar gāzi. Kolēģis no Austrijas teica, ka pateicoties atjaunīgiem energoavotiem ir iespējams pamazām samazināt gāzes patēriņu. Bet, diemžēl, visas analīzes un aplēses, ar kurām līdz pat šai dienai esmu iepazinies, norāda, ka pieaug gāzes patēriņš Eiropā. Protams, tam ir dažādi objektīvi iemesli un visus nosaukt nebūs iespējams. Kāds ir viens no būtiskākajiem iemesliem? Tas ir saistīts tieši ar atjaunīgiem energoavotiem. Energosistēmām ir jābūt līdzsvarotām, Un mums vajadzētu izvairīties no nestabilitātes um, citās struktūrās. Tagad mums ir tāda tehnoloģija, kas ļauj kapacitātes zaudējumu kompensēt no 0 līdz 100% tieši vēja enerģijas jomā. Ņemot vērā to, ka Eiropas Savienībā ir vairākas valstis, kas ievieš pasākumus, lai atteiktos no atomenerģijas, iespējams vajadzēs ražot vairāk vēja enerģijas, un tā mēs varēsim vienu kapacitātu aizvietot ar citu. Līdz ar to uh, mums ir jāpadomā arī par vienota gāzes tirgus radīšanu Eiropā. Bet tam ir jābūt pietiekami stabilam. Ir uh, Nord Stream projekts, uh, South Stream projekts. Šeit mēs runājam par milzīgu pārvades kapacitāti. Tāpat ir dienvidu koridors, kas īstenībā. Uh, pārvalda tikai vienu mazu daļiņu no kopīgās kapacitātes. Līdz ar to mums ir jāslēdz ilgtermiņa līgumi. Bet uh, Mums ir jārūpējas par vienotā tirgus izveidu Eiropas Savienībā. Es vēršos gan pie kolēģiem, gan pie prezidiju pārstāvjiem. Kādēļ šie sašķidrinātās dabas gāzes termināli ir tik svarīgi? Tie pieļauj jaunu tirgu radīšanu. Kādēļ šī sašķidrinātā dabas gāze tiek izmantot tik maz un kādēļ tā ir tik reti pieminēta gan 2020. gada stratēģijā, gan dalību valstu stratēģiskajos plānos? It sevišķi tādās valstīs, kurās pastāv nepieciešamās kapacitātes. Es vēlējos vērsties pie visiem kolēģiem, kas tagad atrodas zālē Mums ir rūpīgi jāsako lietu attīstībai, ir jāmaina savas domāšanas uh, paradigmas, ir jādomā par uh, sašķidrināto dabas gāzi kā reāli iespēju reālam tirgum. Paldies! Un tagad došu vārdu pārstāvim no Rumānijas parlamenta Jānku kungam lūdzu. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uzsvērt divus pamatelementus. Pirmkārt, es vēlētos, es vēlētos sacīt, ka enerģētikas komiteja ir īstenojusi vienu pētījumu pēdējo nedēļu laikā par enerģijas patēriņu pēdējo nedēļu laikā. Un tur atklājas, ka mūsu priekšā ir trīs izaicinājumi - sociālā nevienlīdzība, klimata jautājums un drošība. Pirmkārt, drošība ir saistīta ar to problēmu, kur apspriežam šeit - sašķidrinātās gāzes transportu. Un, diemžēl, Eiropa šeit nerunā vienbalsīgi. Mēs runājam par Nabuko projektu jau pār par desmit gadiem. Un visu šo laiku partneri, projektā iesaistītie partneri ir arī runājuši par South Stream projektu. Un kamēr mēs runājam, Ķīnai ir izdevies noslēgt divus līgumus. Viens līgums par uh, naftas piegādu no Kaspijas jūras reģiona, un otrs tāds pats par gāzes piegādi. Bet kamēr mēs te spriežam par sašķiedrinātās dabas gāzes attīstību, viens uh, liels termināls šajā jomā uh, jau nu, tiek celts, un tas nodrošinās piegādi Japānai, Ķīnai un citām reģionu valstīm. Un tagad Mēs eh, vēl ar vienu esam atkarīgi no dabas gāzes. Pagājušajā gadā 25% no visas enerģijas ražošanas tika aizstāti ar eh, dabas gāzes kapacitāti. Avārija Fukushimas stācijā pilnīgi maina situāciju enerģētikas jomā visā pasaulē. Uh, uh, Eiropas saimnība bija pareizējusi uh, izveidot uh, 112 ātoma enerģijas staciju, uh, bet jā, jāpiezīmē, ka pagājušā nedēļa tikai 9 stāsts tika uzsāstāta, šī vīzība pārāk optimistiska. Bet jāparedz uh, tas, ka uh, šī kurināmā izmantošana tikai palielināsies. Tāda ir secinājuma arī no Pasaules eh, enerģētikas padomes sanāksmes, kas notika Monreālā. Tātad eh, šis palielinājums būs eh, no 70%, 70 līdz 81%. Tātad, ja mēs nerunājam vienā balsī, runājot par sašķidrināto dabas gāzi, tad eh, skaidrs, ka mēs paliekam zaudētājos. Man šķiet, ka mēs esam pārāk optimistiski, kad mēs es, eh, domājam, ka četru gadu laikā mums izdosies izveidot vienoto tirgu attiecībā uz naftu, gāzi un sašķidrināto gāzi. Es gribētu jums sniegt Rumānijas paraugu. Rumānija atrodas Eiropas telpas eh, nomalē, un tā ir vienots, eh, viens piegādātājs, tā ir Krievija. Tātad mēs pilnīgi esam atkarīgi no šīs dabas, dabas gāzes. Reāls eh, tirgus mūsu skatījumā līdz ar to nav iespējams, un tāpēc priekšlikums izveidot komiteju par enerģiju dalībvalsts līmenī ir nepieciešama. Otkārt, obligāti ir jādefinē strateģiskie projekti Eiropas līmenī. Un treškārt, obligāti jāidentificē finansējuma avoti, lai finansējums būtu obligāts igādu katram no šiem projektiem. Ja tā nebūs, tad mēs paliksim šajā diskusiju posmā Taču ir vairākas dalībvalstis, kur saskars ar krīzi pat labam un kas eh, izvērš pra, patriotis nacionalistiskas darbības. Es gribētu uzteikt tos, kas uh, iedomājas par šo kopīgo iniciatīvu, jo te ir runa par enerģētikas drošu, piegādes pie, drošumu. Enerģija sociāla ekonomiskajā vidē, kāda mums ir pašais, kļūst ar vien dārgāku. Un tāpēc es uzskatu, ka enerģijai jābūt strateģiskai prioritātei Eiropas līmenī. Paldies! Stefan. Paldies! Jā, laiks nepielūdzami rit uz priekšu, un es vēlējos teikt, ka papildus trim uz um, ekrāna redzamajiem cilvēkiem izteiksies vēl Andrēš Gürka kungs, un pēc tam Ratskī kungs varēs veikt apkopojumu, bet tagad došu vārdu Šūtais kungam no Austrijas parlamenta, lūdzu. Priekšsēdētāji kungs, paldies, ka devāt man vārdu, cienītās dāmas, godātie kungi. Mūsu galvenais motīvs ir uh, energoapgādes drošība, un, protams, mēs runājam par risku samazināšanu, mēs runājam par tīkliem, tīkliem un koridoriem. Uh, pirmām kārtām dabas gāze. Uh, pirmām kārtām mums jārunā par energoefektivitāti, par to, protams, izteicās jau vairāki runātāji. Mēs 90% no dabas gāzes Austrijā saņemam tranzītā. Un jāņem vērā, ka dabas gāzes transportēšana nerada emisijas, bet transportējot dabas gāzi mums ir nepieciešams tieši tik daudz, eh, tikpat daudz enerģijas, lai tā, lai darbinātu uh, visu dzelzceļu sistēmu kopumā. Tieši tādēļ mums ir jāparūpēs par efektivitāti arī e, dabas gāzes transportēšanā, ja nevienā dokumentā līdz šim to nesam redzējuši. Protams, ir jāgarantī energoefektivitāti gan ražojot elektrību, gan arī to pārvadājot. Un Jāņem vērā, ka dabas gāzes transportēšana ir viens no neefektīvākajiem veidiem, no vidē nedraudzīgākajiem veidiem, kā to darīt. Tātad ņemiet to vērā turpmākajos apspriedumos. Runājot par elektrības tīkliem, Austrijā daudz tiek apspriesta atomenerģija, un īstenībā mēs nemēģinām to politizēt. Nē, par to interesēs arī pilsoņi. Ja Austrijā vajadzētu Eh, būvēt lielus transfēra pārneses tīklus, tad, protams, eh, vajadzētu padomāt par to, cik lielā mērā izmanto tieši atomenerģiju. Un, protams, vieniem tas patīk, vieniem nepatīk. Atomenerģijai ir gan piekritēji, gan eh, pretinieki, bet mums ir jāsaprot, ka ir jāgūst arī sabiedrības atbalsts šādu projektu īstenošanai. Mums ļoti precīzi vajadzētu palauzīt galvas par to, vai šādi lieli koridori vispār būtu apspriežami diskusijās, jo reģionālā iesaiste ir visdrošākā iesaiste, lai varētu parūpēties par augstu patērētāju aizsardzības līmeni, jo Mums ir jāparūpējas arī par šo reģionālo sadali, vienalga kāds uh, avots mēs izmantosim, vai atjaunīgos, vai biomasu, vai ūdens enerģiju, bet uh, visam ir jānotiek caurskatāmi un veidojot lielus koridorus, uh, bieži vien tas nes līdz arī daudz sarežģījumu. Runājot par lielajiem koridoriem, tas ir jautājums, kas ir saistīts ar to, ka saņemot daudz enerģijas no vienas valsts, eh, jums ir jāmaksā daudz naudas par piegādi. Un šodien jau tika runāts par to, ka jebkurš liels koridors nozīmē arī tādu Eiropas vērtību aizplūšanu prom no Eiropas. Mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai saglabātu tautsaimniecību Eiropas Savienībā, lai garantētu efektivitāti un eh, parūpētos par jaunu darbvietu radīšanu, nevis to zaudēšanu. Runājot par eh, sašķidrināto dabas gāzi, to ir iespējams nogādāt Eiropā. Um, ehm, saviezinātā veidā ar kuģu palīdzību. Jā, tam noteikti vajadzētu pievērsties. Tas tāds vērtīgs domu grauds. Un ja mēs enerģiju importējam, mums ir jāsaprot, ka ļoti daudzās valstīs, no kuras nāk dabas gāze Eiropas Savienības virzienā, nav demokrātiskas struktūras. Varbūt daudz Krievijas federācija uzskata par demokrātiju. Nu labi, lai tā paliek, bet. Uh, ar tiem eiro, kas nonāk šajās valstīs, mēs negarantējam eh, demokrātisku principu radīšanu, un eh, mums nākotnē noteikti vajadzētu par to padomāt, ja mēs šādos reģionos, nu, ar kuriem īsti nevaram lepnoties, ieguldām naudu, vai tas ir eh, saskaņā ar mūsu sirdsapziņu. Uh, Tālāk, cik stabila patiešām ir piegāda no šādiem reģioniem. Un runājot par Nabuko, cik sen tam jau vajadzēja vispār sākt darboties. Un, protams, ka tas nelabvēlīgi ietekmē investoru uzticību. Mums patiešām ir jāsaprot, ka Nabuko tiek būvēts jau pārāk ilgi. Un tas ir jautājums, uz kur joprojām nesam saņēmuši izsmeļošas atbildes. Uh, mēs dzirdam jā, jā, jā, jā, jā, bet uh, tādas plašu atbilžu mums joprojām nav. Protams, pastāv arī risks, ka Eiropas Savienība vienmēr ar tādu plašu atvēzienu runā par milzīgiem projektiem, par lieliem, plašiem koridoriem, bet tam ir nepieciešams arī liels finansējums. Vēlējos jums atgādināt, ka drošākā enerģija ir nevis tā, kas tiek transportēta, bet gan tā, kas mums vispār nav nepieciešama. Un runājot par energoefektivitāti, paturēsim to prātā. Mums, protams, arī ir jādomā par citu energoavotu izmantošanu, kas ir vidē draudzīgāki. Tālāk, cik daudz Eiropas šeit nepieciešams, cik lielā mērā Eiropai vajadzētu iejaukties, ļoti labs jautājums. Runājot par energo ekonomiskumu, tieši e, gāzes jomā šis jautājums ir ļoti aktuāls. Mums ir jāprūpējas par ilgtermiņa uh, piegādes projektiem par pārvades kapacitāšu padziļināšanu, lai varētu samazināt mūsu atkarību no trešo valstu piegādātājiem. Es vēlējos mudināt Eiropas Savienības iestādes izpētīt arī šo regulējošo dimensiju un to pārbaudīt pēc iespējas rūpīgāk. Jā, eh, Mēs visi zinām, ka Eiropas Savienība radās kā ogļu un tērauda savienība. Tālāk radās uh, Eiropas Savienība, kas tika būvēta uz uh, šīs iepriekšējās organizācijas pamatiem, bet tagad mēs atkal atgriežamies Kutien. pie energo tematikas, uh, kas ir kopīgais temats un, protams, uh, kā tādu to vajadzētu arī aplūkot. Paldies! Paldies! Tagad Andrieš Gjurks no Eiropas parlamenta lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs, vēlējos jums pateikties par doto vārdu. Es zinu, ka manā rīcībā nav pārāk daudz laika. Es zinu, ka es varēšu izteikties arī vēlāk noslēgumā. Tādēļ es tagad ļoti lakoniski vēlējos reaģēt uz izskanējušajām atziņām. Daudzi parlamentārieši runāja par energo kokteili un uh, izskanēja arī atomenerģijas nosaukums vai vārds. Ir nepārprotami, ka mums ir jāveido kopīga Eiropas Savienības energopolitika. Kurā attīstības līmenī šāda stratēģija atrodas, protams, nav viennozīmīga, bet uh, mums ir jāpieņem kopīgi lēmumu un jāparūpējas par to, lai kopīga energopolitika vainagotos ar panākumiem. Protams, eh, ir neapstrīdami, ka vienmēr būs jautājumi, kas paliks dalību valstu kompetencē saskaņā. Ar subsidaritātes principu Tādēļ mums ir jāsaprot, kur ir tie jautājumi, kas ir Eiropas pakļautībā un kuri joprojām atradīsies dalību valstu pārziņā. kas attiecas uz kopīgo energotirgu, jā, tās ir, dal, tās ir Eiropas kompetences, tas arī cieši sasaucas ar trešo enerģijas paketi, un ir jārada kopīga infrastruktūra. Tieši tādēļ mēs šodien runājam par energo koridoru būvniecību. Un, protams, ir pieņemtas arī vairākas direktīvas šajā jomā, tajā skaitā par apgādi ar gāzi. Tālāk, energo kokteils ir jautājums, kas ir dalībvalsts pārziņā, un tas ir atbilstoši, jo es domāju, ka labākos lēmumus eh, šajā jomā var pieņemt tieši dalībvalstu līmenī. Piemēram, runājot par ilgspējīgiem energoavotiem, jo dalībvalstīs situācija šajā jomā ir atšķirīga. Protams, arī AES jautājums ir jārisina tieši dalībvalstu līmenī. Briselē mums nevajadzētu pārāk aktīvi censties iejaukties dalībvalsts debatēs, kad tiek apspriestas dažādas date, detaļas. Jā, mēs ļoti daudz par to runājam, atminoties arī Fukushimas reaktoru notikumus. Mēs visi esam redzējuši attēlus no traģēdijas vietas, un, protams, ir jāpieņem lēmumu, un Briselē tas ir jādara. Bet, ja mēs runājam par to, kas jādara attiecībā uz energo kokteili tieši nākotnē, esmu pārliecināts, ka mums nevajadzētu pārāk uh, aktīvi iejaukties šajās diskusijās, kas notiek dalību valstu parlamentos. ja mēs pieņemsim pārsteidzīgus lēmumus, kas beigās izrādīsies aplomi, tad eh, mēs pārāk ātri iesim pretī katastrofai. Es esmu priecīgs par to, ka Ungārijas prezidentūra ir rīkojusies tik ātri, ir spērus nepieciešamos soļus, jo pirmām kārtām mēs runājam tieši par dalību valstu kompetencēm. Protams, ja mēs vēlamies izveidot kopīgu Eiropas energopolitiku, mums vienmēr skaidri un gaiši ir jāpasaka, uh, kurā jomā ir jāpieņem kopīga lēmuma un kur jāpieņem nacionāla lēmuma. Paldies, turpin priekšsēdētājs. Tagad Obervais kungs no Luksemburgas lūdzu. Danke, Herr Vorsitzender, liebe Kollegen. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Paldies par iespēju uzstāties šodien jūsu priekšā. Pirmais eh, punkts, ko es gribēju minēt, ir fakts Eh, kas attiec uz energoefektivitāti un 20 tūkstoši, 2020. gada stratēģijas mērķi. Mēs nevaram gal galā ar tādām pūlēm saražot elektroenerģiju un pēc tam to vienkārši izšķērdēt. Eh, faktiski es runāšu par to, eh, uz ko jau atsaucās ļoti daudz runātāji. Tad, kad mēs runājam par enerģijas koridoriem, uh, Ehm, mēs vienkārši aizmirstam par to, ka mums jau šādi koridori ir caur Benelux valstīm, Vāciju, Franciju. Un eh, faktiski šeit jau ir izveidoti pārobežu starp savienojumi. Un šo koridoru mērķis bija pavisam vienkāršs. Eh, tas bija nodrošināt eh, to, lai, piemēram, jūrā iegūto vēja enerģiju no Ziemeļjūras varētu viegli pārvadīt uz kontinentu centru. Un Luksemburga, piemēram, ir palielinājusi uzkrāšanas kapacitāti no 1 līdz 11 megavatiem. Lai nodrošinātu to, ka vēja enerģija iespējams uzglabāt Luksemburgā. Tās varētu interesēt arī lielākas valstis censties to darīt, atļaujot būvēt īpašas enerģijas uzglabāšanas stacijas. Mēs arī zinām, ka, piemēram, Dānija, Anglija un Norvēģija arī ir uh, iesaistījušās projektā. Arī Norvēģijai ir šāda iespēja būvēt šādas te uzglabāšanas stacijas, tā kā mēs virzamies uz Eiropas, visu Eiropas tīklu. Nākamais punkts. Ļoti bieži mēs apgalvojam, ka uh, vajadzētu samazināt atkarību no tuvo austrumu valstīm un Krievijas attiecībā uz naftu un gāzi, taču ir arī citi iespēji. Piemēram, veidot kopējus projekts ar Ziemeļāfriku un Magreb valstīm. E, tās ir tās valstis, kuras ir skāris tā saucamais arābu pavasara fenomens. Un mēs varētu daudz kur darboties kopā izmantojot eh, tūkstneša milzīgo enerģijas potenciālu. Nevajadzētu arī aizmirst, ka pieeja saules enerģija ir diezgan ierobežota, taču mūsu interesēs ir nodibināt sadarbību ar Magreb valstīm šajā sakarā. Paldies! Tagad uzstāsies Volner kungs no Ungārijas parlamenta. Paldies, paldies, priekšsēdētāja kungs. Pēdējo gadu laikā mēs esam pieredzējuši, ka vairākas dalība valstis nav strādājušas pie tā, lai izveidotu vienotu, harmonizētu energo koridoru, bet ir vairāk eh, piesaistījušas investīcijas tieši dalībvalsts līmenī, kā to teica Šultais kungs tādā veidā pašas parūpējoties par energoapgādes drošību savā reģionā un samazinot enerģijas cenas. Bet šeit mēs saskaramies ar vairākiem pretrunīgiem jautājumiem. Atminoties krīzes laikus, mēs pieredzējām, ka tās valstis, kas uzlika aizvien vairāk nodokļu energo uzņēmumiem, tās radīja uh, nelabvēlīgu vidi investīcijām, un tirgus kļuva aizvien necaurskatāmāks. Nepieciešamās investīcijas, eh, kas eh, jāpiesaista veidojot koridorus, nebija caurskatāmas un bieži vien uh, Daudzas investīcijas netika piesaistītas tieši šī iemesla dēļ. Jo uzņēmumiem vienkārši nebija nekādas intereses ieguldīt uzņēmumā, kas nenesīs peļņu, jo peļņu nevarēja gūt pietiekamā ātri. Līdz ar to mums varbūt vajadzētu vairāk padomāt tieši par investīciju piesaist, proti, kā uzņēmēji uzņēmē varētu labāk sadarboties ar valstī, veidojot izdevīgāks nosacījums investīcijām. Ungārijā tika noteikts cenu regulējums, izvirzot konkrētus kritērijus. Mēs pieaicinājām ekspertus, izpētījām dažādas iespējas un tika ņemtas vērā arī konkrētas uh, eksploatācijas izmaksas. Šo problēmu ir iespējams atrisināt ļoti vienkārši, bet uh, tagad ir tāda ķīvēšanās un rīvēšanās. Ir dažas valstis, kas uh, eksportē savu kapitālu un tām jau ir tagad radusies dominējoša loma. Un tas, kurš maksā, protams, pasūta mūziku. Līdz ar to. Viens uzņēmums eh, kādā citā dalībvalstī var gūt eh, daudz augstāku peļņu nekā eh, atkal citā valstī, bet darbojas tas tikai identiskos apstākļos. Es varu nenogurs eh, atkārtot, mums ir nepieciešama cenu veidošanas caurskatāmība un ir jāved kopīgs tirgus Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Turpin priekšsēdētājs, tagad eh, došu vārdu Filipam Lovam. Viņš pats vēlējās izteikties, lūdzu. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. I'm not going to sum up, but I'd like to make. Es negribētu te sniegt rezumējumu, bet uh, tikai pateikt uh, eh, pāris komentārus par ļoti svarīgām piezīmēm no parlamenta puses. Eiropas enerģētikas politika ir apvienojums tam, kas tiek darīts Eiropas līmenī un kas tiek darīts nacionāla līmenī. Viens otru papildina. Uh, neatkarīgi no juridiskā ietvera. Ja vien ir vērts kaut ko darīt Eiropas līmenī, tad mums ir jāpamato, kāpēc mēs to darām šajā līmenī. Varbūt ir vērts tirgus padarīt konkurētspējīgākus, un uh, arī iesaistīt vairākus uzņēmumus. Te es gribētu skaidri novilkt robežu līniju un skaidri pateikt. Atkarība Eiropas Savienības tirgū ir atkarība juridiskās sistēmas ietvie, ietvaros. Tur katra savstarpēja atkarība tiek garantēta. Bet tad, ja mēs esam atkarīgi no kādas trešās valsts, tad tas mūsu situāciju padara nes nestabilu. Taču savstarpējā atkarība, piemēram, runājot par Austriju un Itāliju, man šie tāda pastāv, ir daudz lielākā mērā nāk par labu Itālijas un Austrijas un Vācijas patērētājiem. Tātad šādu situā, šāda situācija attiecas Eiropas Savienības e, tiesību aktu, un tas pats attiecas arī uz e, atomdrošību un uz noglabāšanu. Kāpēc man tas liekas svarīgi? Tāpēc, ka tās valsts, kurām nav atoma e, stacija, ir uztrauktas par atomstaciju drošību. Un arī tās valstis, kurām ir šīs atomstacijas, grib nodrošināt, ka šie standarti ir ļoti augsti un tie tiek ievērot. Un tāpēc mums pie tā ir jāstrādā. Viena lieta, pie kuras mēs nevaram daudz izdarīt Eiropas līmenī, ir tā, ka mums ir jā, jānodrošina uh, cīņa pret terorismu. Un uh, Bundesnachrichten dienst, tātad uh, Federatīvās Vācijas uh, Eh, slepenais dienas un tāpat arī apvienotās karalists slepenais dienas nevar tomēr izpaust visu informāciju. Un te es gribētu sacīt, ka visi deputāti gan no nacionālajiem parlamentiem, gan Eiropas Savienības parlamentiem uzsvēra vairākus aspektus, kas, eh, kas komisijai tagad būs ņemam vērā. Paldies! Paldies! Tagad Došu vārdu Rogana kung, Aratskī kungam apkopojumu veikšanai, lūdzu. Tisztelt elnök urak, tisztelt képviselőtársaim! Paldies! Dargie kolēģi, priekšsēdētāja kungs! Arról, hogy eh, most... Eh, Sākumā vēlējos eh, paust savu personisko viedokli. Es esmu pirmo reizi Eiropas parlamentā. Un tagad es tā varēju apskatīties apkārt un saprast, cik lieliski ir Eiropas Savienība. Izskanēja tik daudz labu priekšlikumu, domu graudu un es arī uh, dzirdēju nu, tādu dažādu metodiku jūsu izteikumos. Mums, protams, ir jāprūpēs par energoapgādes drošību, un mums ir jāveido kopīga energo, energopolitikas stratēģija. Tā ir galvenā pieeja, tie ir principi, uz kuriem jābalstās. To mēs visi apzināmies. Manuprāt, diskusijās Mēs ļoti labi varējām dzirdēt, ka ir jātīsta un jāpadziļina jau esošās energostruktūras. Tas ir katras dalībvalsts interesēs. Galvenokārt tika runāts par dažādu gāzes savienojumu, savienošanu. Kolēģis no Austrijas minēja, ka elektrības um, savienojumu tīklos uh, ir tāda problēma, ka uh, Austrijas patērētāji nelabprāt izmanto to elektrību, kas uh, radusies no atomenerģijas. Kas ir vēl saistošāk? Dažādu gāzes cauruļvadu savienojumu kā tas ietekmēs energoapgādes drošību un uh, iekšējo tirgu. Uzklausīju daudzus interesantus izteikumus. Protams, šādu cauruļvadu radīšana, būvēšana var radīt jaunu atkarību no trešajām valstīm. Un eh, kolēģis no Luksemburgas nedaudz ieskicēja savu vīziju, proti runājot par Benelux valstīm, Vāciju un Franciju önmagától működik. Ez lehet. Viņš teica, ka tirgus var darboties nu, tādā kā autopilotā. Tā būtu nākotnes perspektīva. Un mums ir daudz, kas jāsasniedz ne tikai vienā atsevišķā jomā, bet visā Eiropas Savienībā. Tik runāts par nopietnākajiem izaicinājumiem, par uh, iespējām risināt šīs problēmas. Vienā jomā pastāvēja vienošanās. Eiropas Savienības atkarība no importiem. Noved pie tā, ka mēs neatrodamies izdevīgā sarunu vešanas pozīcijā. Tikai bilsts. ka eh, sadarbojoties ar trešām valstīm, mēs praktiski atbalstam nedemokrātiskus režīmus. Notikumi Ziemeļa Āfrikā gan parāda, ka neviena diktatūra nav mūžīga, bet tas, protams, sāsina jautājumu par to, kāda ir Eiropas Savienības ārpolitika. Energo kokteilis un ātomenerģija. Arī šie jautājumi izskanēja pietiekami bieži. Domāju, esam vienis prātis ka atomreaktoru stresa testi, ko piedāvāja Otingera kungs, noteikti ir jāveic. Kāds kolēģis izteicās, ka tie būtu jāveic neatkarīgiem ekspertiem, Mm, protams, komisijā noteikti to varēs noskaidrot. Un ir arī jānoskaidro, kas veiks šos streisa testus un uh, kā ir jāanalizē to rezultāti. Es redzu, ka pastāv tāda kopīga virzība, ka mēs daudzās lietās esam vienas prātis, un mēs neesam konkurenti savā starpā, mēs esam cits citam vajadzīgi, un es redzu, uh, gatavību izrādīt solidaritāti. Tika runāts par kopīgajām iezīmēm un tiek radītas iespējas veidot efektīvu energopolitiku. Bet neaizmirsīsim, ka ir jāņem vērā arī nozares intereses un budžeta ierobežojumi. E, veidojot likumdošanu, mums tas ir jāpatur prātā. Arī īstenojot projektus, neaizmirsīsim e, šos principus, ir jāņem vērā arī investoru, investoru intereses, kā investīcijas tiek piesaistītas, e, kā tas nāks par labu mājasemniecībām, patērētājiem, kā to visu ir iespējams īstenot, strādājot pie šī energotirgus izveidas Eiropas Savienībā. Ir ļoti daudz jautājumu, kas mums uzmanīgi jāanalizē. Tika runāts, ka ir nepieciešams harmonizētas tehniskās normas. Es jau minēju, ka ir jāizveido vienota, nu gandrīz vienota atļauju piešķiršanas procedūra, veidojot koridorus. Bet, eh, protams, ka dalībvalstu uzraudzības iestādes šeit spēlēs galveno lomu. Manuprāt, diskusijas bija ļoti saturīgas. Un esmu pārliecināts, ka šādas diskusijas mūs satuvinās. Pavirzīs mūs solīti tuvāk kopīgās nostājas izveidošanai. Un Kā jau minēja Vācijas kolēģi nacionālajos parlamentos, tiek runāts eh, par kopīgās energopolitikas izveidi, bet par to vajadzētu runāt vēl vairāk un skaļāk. Un mums nevajadzētu iejaukties nacionālās interesēs, bet, eh, ja mēs runājam par dalībvalsts interesēm, vienmēr jāpatur atspriekšā šī Eiropas dimensija. Uh, Es domāju, ka kolēģi Ungārijas parlamentā noteikti savu darbu veiks, vadoties pēc šiem galvenajiem principiem. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, paldies visiem, kas izteicās turpin priekšsēdētājs. Paldies par vērtīgajām atziņām, paldies par aktīvo līdzdalību diskusijās. Un tagad došu vārdu Roila kungam, kurš turpinās vadīt sēdi, lūdzu. Jā, liba... Paldies. Dargie kolēģi, nu, es tagad paskatījos pulkstenī un ar šausmām konstatēju, ka mēs esam tā stipri iekavējušies. Varbūt, ka mums vienkārši bez uh, pauzes, bez pārtraukuma vajadzētu pievērsties otrajai diskusiju kārtai. Savādāk uh, tas visu sarežģīs nevajadzīgi. Tātad, ja jūs esat uh, viens prāts ar mani, tad mēs varam turpināt diskusijas. Un būs tāda pati kārtība. Proti, ka uzstāsies divi runātāji no dalību valstu parlamentiem un viens Eiropas parlamenta deputāts. Katram bija paredzēts trīs minūtes. Nu, diemžēl neviens pagaidām nav pieteicies runāt. Tas man dzīvi vai nu sarežģīja, vai tieši pretēji atvieglo. Ā, tomēr nē. Pirmais runātājs jau ir pieteicies. Jā, tas Hercogs kundze vēl nav ieradusies. Nē, tomēr viņa atrodas zālē. Nu, lieliski. Tad sāksim otro diskusiju kārtu, ja visi ir viensprātis. Tā tad, ja viss tam piekrīt, tagad došu vārdu Hercogas kundzei, viņa ir mūsu referente. Nu, lai viss būtu pēc procedūras, lai es te tagad neko eh, nepieļautu, nekāds aplamības. Lūdzu. Eh. Thank you, thank you, chairman. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Lai gan esmu ungāriet, es tomēr nolēmu runāt angliski, jo es gribēju, gribēju nodemonstrēt, ka Eiropas parlamentā mēs šeit neuzstāmies ar nacionāliem karogiem. Mums gan ir sociālā piedarība. Es piedaru pie sociāla un demokrātu grupai un strādāju pie daudziem dokumentiem, kas ir saistīti ar enerģētiku eh, 5.30 man jādodas prom, jo notiek eh, sārunas direktīvai, kurā esmu ēnu referente, un tādēļ, diemžēl, nevarēšu uzturēties šeit ilgāk, bet eh, lūdzu saprotiet, ka man ir arī citi pienākumi, kas ir ļoti svarīgi. Par ko tad man būtu jārunā? Bieži, kad mēs runājam par energopolitiku, mēs domājam, ka Šeit ir jārunā par resursiem, tranzītu maršrutiem, tehnoloģijām un tā tālāk. Mēs domājam parasti par energopolitiku, domājot par to, kas tika apspriests iepriekšējā debatē. Taču ir faktiski visam arī otra daļa – Un tas viss sākas tad, kad enerģija sasniedz patērētāju, un tieši šajā daļā ir darāms ļoti daudz. Kad es sāku strādāt Eiropas parlamentā pirms septiņiem gadiem, es biju pārsteigta par daudz ko, piemēram, ka sieviete strādā pie enerģētikas jautājumiem, jo man līdz šim likās, ka enerģētika ir tāda vīriešu joma. Un tajā laikā es daudz cīnījos ar komisāru piebalgu jo es aizstāvēju šo te jautājumu kā sieviete, un man likās, ka energointensīvākais sektors nav eh, tērauda kausēšana vai ķīmiskā rūpniecība, bet Eiropas mājasēmniecības. Manā valstī energo rēķins sastāda apmēram 30% no ģimenes ienākumiem, un pēc krīzes tas ir kļuvis vēl aktuālāk. Un tas mājasēmniecībām ir pieaudzis vēl vairāk. Gan tiešajos maksājumos par energoresursu patēriņu, gan uh, pa, maksājot par produktiem, kur cenas ir pieaugušas tādēļ, ka uh, pieaugušas energoresursu cenas. Tā kā energoresursu ietaupījums par 20% ir galvenokārt jāplāno šajā jomā. Kāds ir iespējas taupīt elektroenerģiju? 20%, eh, 40% no šiem 20% var izdarīt vienkārši eh, strādājot ar viedajām sistēmām, kas ļautu labāk analizēt datus Un tas ļautu ietaupīt 40% no šiem 20%. Tālāk eh, būvniecības sektors. Gan dzēsēšanas, gan eh, apsildes sistēmas, gan pati nozara kā tāda. Tieši arī tur mums būtu vairāk jādara kā Eiropas Savienībai. Un te mēs varam nākt klajā ar direktīvām, nākt klajā ar kritērijiem, Jā, gal galā, nu, mērķi jau ir viegli atcerēties 20% līdz 20. gadam, bet nekas no tā visa nepiepildīsies, ja kāds beigās to visu arī nedarīs. Un būtībā ieviešana ļoti bieži eh, veids tieši mazie un vidēji uzņēmumi. Tālāk jautājums Eh, vai mēs esam pārliecināti, ka mazie un vidējie uzņēmumi to spēs izdarīt? Vai viņiem ir šādas iespējas? Es domāju, ka vismaz Austruma Eiropā un Centrāla Eiropā eh, uzņēmiem trūks šādu iespēju, jo kamēr eh, celtniecības vadi, vadītājs, santehniķis vai kāds cits, nezinās, kā izmantot tehnoloģijas, kas ir pieejamas tirgū, kā tās izmantot, nekas nenotiks. Kāds teica, ka tieši tā enerģija, ko mēs neizmantojam, ir vislētākā. Ja jūs aprēķinat, ir nepieciešams investīcijas, un tad, kad investīcijas ir veiktas, tad pirmos desmit gadus tas nemaz nav lēti jo investīcijām ir jāatmaksājas. Un tas ir viens no šķēršļiem, lai panāktu energoefektivitātes mērķis. Kā novadīt šo informāciju līdz maziem vidējiem uzņēmiem un mājasaimniecībām? Ka, ja jūs šodien maksāsiet vairāk, tad vēlāk jums būs labāk. Tā kā ir vajadzīgs finanšu instruments, lai uh, panāktu, ka šis eh, process realizējas, taču Diemžēl šie koncepti ir pārāk maz attīstīti. Šeit Eiropas parlamentā mēs organizējam šīs diskusijas. Es domāju, ka uh, tas ir ļoti svarīgi, jo tas ļaus mums turpināt uzturēt šos kontaktus un uh, mēs varēsim spēlēt nozīmīgāku lomu, lai virzītos šajā virzienā. Uh, Viedās tehnoloģijas tā ir svarīga lieta, bet kā likumdevēja mums jāskaras arī ar citām problēmām. Jo šeit saskars divu veidu industriju intereses tradicionālā industrija, energoindustrija, kas ir vislēnāk attīstušās pasaulē, un IT sektors, kas ir visātrāk attīstošās nozara pasaulē. Piemēram, jūs atcerieties savus mobīlos telefonus. Jums varbūt ir sestās paaudzes mobilais telefons, bet elektrolīnija, kas pievada elektrību jūsu māja, varbūt ir iekārtot pirms 30 gadiem. Un šīs lietas ir jāsaskaņo piemērs kas var izvērsties par problēmu nākotnē. Ja jums ir šī informācija no mobilā telefona par visām, eh, visiem datiem, eh, par visu enerģijas izmantošanu, eh, tad jautājums par to, kā izmantot Eh, nodrošināt datu aizsardzību, lai katrs nevarētu piekļūt jūsu enerģijas patēriņu datiem. Piemēram, pēc tā kāds varētu secināt, ka jūs svētdienas rītos ejat uz baznīcu un tad jūs māja ir tukša. Tā tad arī par to ir jādomā. Energoatkarība nav tikai atkarība no resursiem, kā mēs bieži domājam. Ļoti bieži Tas ir atkarīgs no finanšu resursu pieejamības sektorā. Tā varbūt ir šaurā vieta. Un energosektorā ne tikai runājot par enerģijas taupīšanu un viedtīkliem, mums ir vajadzīgs viens tūkstotis miljārdu, lai investētu, lai ieviestu visas šīs jaunās pakotnes, otro, trešo, ceturto Uh, mērķus 20. gadam, 50. Uh, gadam, atjaunīgu enerģiju mērķus un tā tālāk. Uh, bet, ja diemžēl jāsaka, lai arī kāds mērķis mēs nebūtu izvirzījuši, investīcijas nenāk, un ja nav investīcija, mēs neko neizmainīsim. Ne jau likumdošana kaut ko izmainīs, bet tikai projektu īstenošana to izdarīs. Un tas ir galvenais mērķis mūsu politiķiem darboties kopā ar dalībvalstu politiķiem, lai mēs ne tikai runātu, bet rīkotos un tiešām kaut ko reāli darītu. Lai e, ienestu izmaiņas šajā nozarē. Un visbeidzot, Eiropas Savienībai nav kompetence enerģijas jomā. Uh, Tā saskaņā Lisabonas līguma nav uh, kopienas politika. Vienīgais, ko mēs varam darīt, mēs varam izmantot citas politikas, lai to ietekmētu vidas politiku, iekšējā tirgus noteikumus, konkurences politiku un tā tālāk. Tā kā Tas iznāk, ka mēs mēģinām, uh, piemēram, mainīt ūdeni, mainot pudeli, kurā tas ir ieliets jo saskaņā ar suverēnajām valstu tiesībām, eh, attie, kas paredz eh, dalībvalstu neatkarību noteiktās politikās, tad energo resursi ir eh, dalībvalstu politika. Un ja nacionālajie politi parlamenti neko nedarīs šajā ziņā, nekas neizdosies. Es ceru, ka jums patīk šis process un ka mēs virzamies uz drošāku Eiropu. Uh, mājasaimniecībām, ne tikai lielajiem ražotājiem. Paldies! Ištvans Joža no Ungārijas eh, Nacionālās asamblējas lūdzu. Paldies! Paldies, ka varu runāt. Un jāņem vērā, ka tas ir strateģiski nozīmīgs temats. Īstenībā vēlējos turpināt uzreiz eh, ar Edītas aizsākto domu gājienu proti. Vai tas, ka enerģētikas politika joprojām nav mm, kopienas kompetencē, eh, nes līdzi kaut kādas zaudējumus? Protams, vairāk Eiropas Savienības šeit būtu tikai priekšrocība. Piemēram, gāzes tirgu mēs joprojām nevaram baudīt tās priekšrocības, kas izrietēt no kopīga energotirgus, no kopīga gāzes tirgus. Runājot par energoefektivitāti, es vēlējos nedaudz runāt pretī Edītei, vismaz runājot par reģionālo līmeni fakti pierāda, ka jaunās, 12 jaunās Eiropas Savienības dalību valstis nav uh, panākušas uh, pat par pusi tos rādītājus, kas ir sasniegti 15 vecajās dalību valstīs. Tātad vecās dalību valsts ir par 2,5 eh, reizēm efektīvāks vismaz. Kas īstenībā ir ļoti iespējams skaitlis, kas daudz nozīmē arī visā Eiropas Savienības līmenī, nevis tikai katrā valstī atsevišķi. Līdz ar to mēs rēķināmies ar kopienas atbalstu, lai varētu panākt uh, labāku līdzsvaru šajā jomā. Es esmu ļoti priecīgs, ka Buzeka kungs jau pieskārās kopienas atbalstam tieši pētniecības jomā. Protams, ir ļoti daudz enerģijas joma, un es runāju. Enerģijā, kiaknāzāšā. Maļaros. Mēs runājam nevien par kodolsintēzi un citām iespējām. Mums ir ļoti daudz energoavotu, kur potenciāls vēl līdz galam nav izsmelts. Pateicoties savai ģeopolitiskajai uh, situācijai Ungārijai ir ļoti daudz iespēju, runājot arī par ģeotermālo ies, enerģiju, bet mums nav pieteikumi daudz finansējumu, lai šos avotus apgūtu. Es domāju, ka ģeotermālajā jomā būtu ļoti jauki, ja būtu kaut kāda pūliņa no Eiropas Savienības puses. Vēlējos uh, reaģēt uz Rumānijas kolēģi izteikumiem. Jā, ir uh, milzīga konkurence un Eh, it kā ir iespējams sasniegt konkurētspējas mērķus tikai 10-12 gadu laikā, bet mums ir uzmanīgi jāsako tam, ko dara konkurenti. Jo savādāk mēs varam vienkārši citiem klibot nopakaļus, un eh, tā jau ir bijis daudzās jomās. Mums likās, ka mēs esam ļoti labi, un beigās mēs atrodamies citām valstīm aizmugurē. Atminoties Būzeka kunga teikto, viņš pieminēja Žāku Deloru, kas uh, runāja par eiro obligācijām. Ja Eiropas Savienība vēlas emitēt eiro obligācijas, tad tā var sasniegt daudz vairāk un var piedāvāt vairāk un labākus finanšu instrumentus dažādiem projektiem energo jomā. Tātad, ja mums būs eiro obligācijas, Eiropas Savienība varēs rīkoties daudz pārliecinošāk nekā uh, katra dalība valsts atsevišķi, katrs uzņēmums atsevišķi, mēģinot kaut ko darīt paši par sevi. Noslēgumā vēlējos teikt, es ļoti daudz cerību loloju attiecībā uz viedām energosistēmām. Ir daudz profesoru, kas jau lauza galvas par šiem projektiem, un Ir jau vairāki pilotu projekti ar uh, konkrētiem rezultātiem. Es domāju, ka tas ir jautājums, uh, kam ir iespējas uh, nākotnē, un mums ir jāpaturprātā vairākas iespējas, ko varam izmantot tikai kopīgi kā visa Eiropas Savienība. Un es esmu pārliecināts, ka tas atspoguļosies arī finanšu plānos nākamajos gados. Paldies! Tagad došu vāru Ivanam Staņislavam no Polijas, lūdzu no Polijas senāta. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Pirms runājot par viedām energosistēmām, es vēlējos runāt no, no, vydāja... par centrālo apkuri. Jā, viens kolēģis izteicās, ka neizmantotā enerģija ir vislētākā. Nu jā, tas ir ļoti loģiski. Es varu jums piedāvāt vairākus piemērus. Protams, ka ne visi projekti ir tagad jāvīsteno tādu milzīgu pompu un uh, iegāžot tajā milzumu līdzekļu. Tas ir tāds uh, ilgs process. Mēs runājam par uh, ēku sanāciju, par ēku energoefektivitātes uzmantošanu pēc. Uh, pārmaiņām um, lauku reģionos tika izmantota ēku izolāciju. Mēs uh, sākam to izmantot un līdz ar to uh, 3-4 reizes varējām uh, izmantot, uh, pam, pamazināt energo patēriņu. Uh, Jā, tas ir tāds ļoti specifisks jautājums, kas ar reģionus un runājot par enerģijas ražošanu un enerģijas pārvadi, protams, šeit ir eh, tādu mm, daudz specifiski jautājumi un tas ir jāņem vērā, ka valsts ir atšķirīgas. Tādā uh, augstā valstī kā Polijā apkuras sistēmas to kapacitāte īstenībā ir augstāk par elektrības kapacitāti, tātad vairāk enerģijas tiek izmantots tieši apkurinot ēkas, nevis piegādājot elektrību. Pēdējo 20 gadu laikā eh, globālais pieprasījums pēc centrālās apkuras ir samazinājies par 40%, un tas ir eh, arī pateicoties inteliģentām, viedām apkuras sistēmām. Protams, ir eh, tādi parametri, kas ir atšķirīgi no elektrības tīkliem, bet runājot par pārvades sistēmām, kas tika ieviestas, pateicoties jaunajām sistēmām, par 40% samazinājās eh, pieprasījums pēc centrālās apkūras. Uh, Es domāju, ka tie ir visai iespaidīgi skaitļi, ar kuriem varam lepoties. Tagad par viedajiem tīkliem. Arī apkures Atdalīšana no uh, citiem energoveidiem ir ļoti nozīmīgs jautājums. Kogenerācija rozprošanai. Un nas jest taka... Mums ir jārunā par uh, maziem uh, tīkliem, piemēram, arī tādā pilsētā, kur ir 20-30 tūkstoši iedzīvotāji, arī ir nepieciešama uh, sava uh, katlu māja. Protams, ir liels problēmas, kas ir saistīts ar šo infrastruktūru finansējumu, un tās ir jāatrisina. Mums ir e, labāk e, jāveido sasaiste starp e, centrālās apkurs tīkliem, lai mēs varētu samazināt enerģijas patēriņu. mums, eh, protams, arī jāparūpējas par labāku enerģijas pārvadi. Es vēlējos jums eh, vienkārši norādīt šo problēmu, bet, diemžēl, esmu izsmēlis sev atvēlēto laiku. Paldies, tagad vid... kolēģi. Liels paldies, es atvainojos ka nevarēju piedalīties agrākajās debatēs, jo man bija jābalso citā komitejā, jāpiedalās debatēs. Taču enerģētikas e, debates man ir ļoti svarīgas. Es esmu bijusi referente šajā parlamentā, e, runājot par e, offshore gāzi. Un parlaments te darbojās ļoti saspringti koordinātā veidā. Un šo debašu daļa ir veltīta viedajiem, uh, inteliģentākiem veidiem, kā apmierināt pieprasījumu pēc enerģētikas. Tas, protams, ir svarīgi, bet svarīgi ir arī energo drošība un ko var nodrošināt ar konkurenci un ar avotu dažādošanu. Un, protams, ka mums visiem ir šis izaicinājums par eh, energodrošību ir vienāds. Te ir jautājumi, kā mēs finansējam, kā mēs nodrošinām finansējumu ilgtermiņā, sekojot enerģijas izmantojumam un pieprasījumam pēc enerģijas. Es bieži vien Eh, secinu, ka mums Eiropā ar vienu grūtāk ir eh, saņemt to finansējumu, kas mums nepieciešams projektu izbūvēja. Te ir tā lielā atšķirības ar mūsu sapņiem un uh, mūsu iespējām. Tā pašā laikā mēs gribam, uh, lai tiek izman, izveidot šie ilgtermiņa, šīs ilgtermiņa investīcijas, Mēs saskaramies arī ar eh, ieguldītāju vēlmi gūt eh, ienākums pēc iespējas ātrāk. Tātad te ir jautājums, no kurienes nāk šī nauda, lai šos projektus īstenotu, un vai mēs neveidojam zināmas šķēršļus ar savu, eh, saviem tiesību aktiem, tādu šķēršļus, kas iespējamiem ieguldītajiem liek izšķirties par labu neieguldīšanai. Un te mūsu bāžas, tātad viņu bāžas ir saistītas ar eh, nedrošo situāciju tiesību aktu jomā. Tas viņiem liek domāt, ka viņi iespējams negūs atpakaļ savus ieguldījumus. Un te ir jādomā, kā mēs varam strādāt ar dažādām valstīm, kuru prasības ir atšķirīgas. Uh, lai mēs radītu pēc iespējas stabilāku gaisotni. Jā, protams, situācija nekad nav droša, taču mums pēc iespējas vairāk ir tā jāpadara par drošu, lai gan valstu, gan privātā sektora ieguldījumi tiktu novirzīti par labu mūsu enerģijas struktūrai, lai tādā veidā mēs varētu piepildīt savu sāpņi par energodrosību, energodrošību un lai varētu nodrošināt, ka enerģija neiet uh, zudumā. Paldies! Doktor Rainer. Paldies, doktors Rainers Vidmans no Austrijas. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Atsaukšos uz Ivana kunga izteikumiem no Polijas senāta. Viņš runāja par ēkām un ēku izolāciju. Protams, tādā veidā var ietaupīt 50, 60, 70% enerģijas, kas tiek patērēta tieši ēku apsildīšanai. Protams, tas ir ļoti būtiski. Protams, Eh, Austrijā mēs arī šādu pieredzi, ar šādu pieredzi esam sag, saskārušies. Bet tagad runājot par energoavotiem - gāze, urāns, nafta. setzen hier auf Technologien, die in absehbar. Jāņem vērā, ka tās ir tehnoloģijas, tie ir avoti, ko mēs izsmelsim. Tie nav bezgalīgi gan gāze, gan nafta, gan urāns. Tie vienu dienu izbeigsies. Uh, un, protams, nav pietiekami viedi izmantot tādus avots, uh, kuri vien dienu tiks izsmelti, bet ir citi pētījumi, kas norāda, ka gāzes patēriņš samazināsies. Kur tad gāzi izmanto privātajās maisaimniecībās? Eiropas Savienībā gāzes patēriņš ir samazinājies, arī uzņēmumos ir samazinājies šis patēriņš, jo tiek izmantots jaunas tehnoloģijas. Un komisija uh, Eh, runā par šiem klimata eh, seku samazināšanas mērķiem, un ja mēs to uztveram nopietni, tad eh, mēs īstenībā varētu ietaupīt summu 14,1 miljārda apmēros līdz 2020. gadam, samazinot gāzes un naftas importu. Mums ir jāsamazina šī atkarība no trešajām valstīm. Mm. Un, eh, ja izbūvējot jaunas koridors, mēs savas pozīcijas padarīsim neizdevīgākas, eh, eh, tad uh, var rasties tādi scenāriji, ka jaunie uh, koridori novedīs pie ekonomiskiem zaudējumiem. Mēs, protams, to nevēlamies panākt. Tas rada pietiekam pamatotas bažas un to apstiprina arī augsta līmeņa ekonomi. Jā, runājot par. Uh, stresa testiem, ir jāparūpēs, lai tie nenāk par labu atomlobīstiem, jo mēs uh, atceramies, kas notika. Fukushimas gadījumā tur uh, gaisā nonāca par 2,5 reizes vairāk urāna nekā Černobiļā. Uh, Un ja kaut kas tāds notiks Eiropā, tad uh, simtiem tūkstoši cilvēku vajadzēs evakuēt un radīsies tāda reģiona, kur nemūžam neviens vairs nevarēs dzīvot. Paņemiet to prātā, kad jūs domājat par atomu enerģiju. Mums ir jābūt pietiekami labam plānam, kā beidzot atteikties no atomu enerģijas. Ir 134 atomu reaktori Eiropas Savienībā. Ja mēs vēlamies atteikties no atomu enerģijas, katru gadu ir jāizver vismaz 5 līdz 10 AES, ja mēs to vēlamies. Un tikai 3% 60% no kopīgā energopatēriņa nāk tieši no atomenerģijas. Eiroatom, mēs iestājāmies Eiroatom viens Austrijā. Kādēļ Austrija nevar atteikties no tā? Mēs maksājam 14 miljonus eiro katru gadu. Mēs šo naudu varētu piesaistīt atjaunīgajiem energoavotiem in, tieši izpētēji šajā jomā. Bet, eh, diemžēl, mēs atteicāmies no tā tālāk runāt par regulējumu. Tas ir ļoti labi, bet bieži vien tas apstājas pie dalībvalstu robežām. Jāņem vērā, ka nav nekādas konkurences gāzes vai elektrības jomā. Ir ļoti daudz joprojām neregulētu nozaru, kurās nav iespējams pavirzīties par solītu uz priekšu. Komisijai vajadzētu kaut ko darīt lietas labā un nākt talkā un parūpēties par to, lai varētu piešķirt labākas budžeta subsīdijas. Mums, protams, ir uh, jāparūpējas, lai uh, šis energo jautājums netika pārāk politizēts un lai viss nemēģinātu tikai aizlāpīt budžetā radušos caurumus. Tālāk runājot par energo kokteiļiem, ka tas ir dalībvalsts ziņā. Es jums teikšu sekojošo. Stāri nav uh, dalību valstu pārziņā starojams, neapstājas pie valsts robežām. Tātad mums ir jāsaprot, vai atomu enerģiju mēs uh, beidzot uzskatīsim par uh, novecojušu jautājumu, jo tas ir saistīts ar mūsu nākotni. Paldies! Tagad mēs runājam par viedām energosistēmām vajadzētu uzmanīties, lai atkal tagad neatgrieztos pie debatēm par atomenerģiju. Un, eh, ja mēs eh, nerunāsim tā ļoti tematiski tikai par eh, viediem elektrotīkliem, tad mēs atkal te varam iedziļināties tādās principiālās diskusijās, kam nav ne gala, ne malas. Bet tagad došu vārdu Janku kungam no Romānijas. Paldies! Manā skatījumā šis temats ir ļoti svarīgs, un es gribētu uzsvērt dažus akcentus, kas līdz šim šeit neizskanēja. Es gribētu runāt par to, ka viedā enerģija pārēdz enerģijas tīklu analīzi, esošo tīklu analīzi, jānodrošina dzīvi tīkli. Lai to izdarītu, ir jābūt augstu līmeni investīcijām jaunajās tehnoloģijās. Un te mēs saskaramies ar diviem izaicinājumiem. Pirmkārt, pieauga enerģijas eh, patērēšana saskaņā ar Startautiskās enerģētikas aģentūras datiem enerģijas pieaugums būs no 18 eh, eh, tūkstošiem teravatu līdz 34 tūkstošiem teravatu. Tas nozīmē, ka tas izmaksās 21 triljonu ASV dolāru. Tātad Eiropa vien, ja tā palielinās savu enerģijas patēriņu, un tad, ja viņai šis patēriņš, papildus patēriņš būs jānodrošina, tai tad būs jāizveido ceļš no, no Brīseles līdz pat Pekinai, kur viss ceļa garumā būtu vēja uh, enerģijas uh, ģeneratori un saules enerģijas stācijas. Un tas nozīmē, ka mums vajadzīgs, uh, tā, vajadzīgs tāds iekārtas, kas nodrošina enerģiju pašam patērētājam. Tātad pirmais izaicinājums ir cilvēku resursi. Eiropas Savienība saskars ar lielu problēmu, tas ir iedzīvotāju novecošana. Un otrkārt, jaunā paudze nevēlas studēt tehniskās joms. Es domāju, ka visās dalībvalstīs trūk trūkst eh, profesionāļu enerģētikas jomā, jo šī joma ir ļoti specifiska, tā arī vajadzīgi ir specifiski izglītot cilvēki, vēl jau vairāk tas attiec uz inteliģento, ja viedo enerģiju. Otkārt, arvien vairāk tiek ražot visādi tehnoloģiski visādi tehnoloģiskas iekārtas, un līdz ar to ik gadu par 25% jāpieaug kapacitātei. Mums ir jāievieš jaunās tehnoloģijas un automātiskās sistēmas. Trešais lielais trūkums ir saistīts ar finanšu resursiem. Tika pieminēti divi piemēri, un tos es gribētu uzsvērt. Te ir pirmkārt runa par termisko enerģiju. Uh, Pēdējo 20 gadu laikā šī joma tika atstāta dalību valstu pārziņā, jo īpaši Centrāla Eiropas un Dienvidaustrumē Eiropas um, valstī iedzīvotājiem bija, uh, iedzīvotāji bija spiest atteikties no šī enerģijas avota, jo cena bija pārāk augsta. saskaņā ar enerģetikas jomas speciālistu atzinumu. Te es runāju par uh, Pasaules enerģētikas padomes pētījumu. Galvenā ir energoefektivitāte. Un tā būtu jāiz, jāizteno 84 pasaules valstīs. Tādās valstīs kā Rumānijā, uh, patēriņa samazināšanas potenciāls ir 50%. Rumānija patērē 40% no elektroenerģijas ēkās, un elektroenerģijas patēriņš ir 70% no mājasaimniecību budžeta. Vismaz ziemā ir tieši tā. Tāpēc manā skatījumā Eiropas līmenī ir jāpieņem tādi Eh, finanšu mehānismi, kas ļauj pār īstenot eh, augstās tehnoloģiju, augsto tehnoloģiju eh, pārnesi no ziemeļiem uz dienvidiem. Centrāla Eiropai un Dienvidu Austrum Eiropai ir vajadzīgs vairāk enerģijas resursi. Mums ir jānodrošina laba komunikācija starp dalībvalstīm, jo tieši šīs dalībvalsts nodrošina enerģētiskā līdzsvara attīstību. Un te ir arī jāizveido nacionālie enerģētikas attīstības uh, koordinātori, un tad tas mums ļaut izveidot uh, pamatu svarīgiem strateģiskiem enerģētikas projektiem. Un eh, vēl mums ir jāparedz tehnoloģiju pārneses finanšu mehānismus, lai varētu nodrošināt šo pārnesi starp dalībvalstīm. Un te ir arī jāņem vērā CO2 izmeši. Paldies! Pārā kauzāks. Un tagad dodu vārdu Barakauskas kungam no Lietuvas. Paldies. Thank you very much, chairman. Liels paldies, priekšsēdētāji. Dārgie kolēģi. Es gribētu reaģēt uz Austrijas pārstāvi Vidmanu sacīto. Un vispirms Es gribētu norādīt uz to ideju, ka, ja mēs runājam par atomdrošību, tad eh, te būtu jāskata ne tikai ātoma elektrostaciju vadības jautājums, bet tā arī tās to atomelektrostaciju jautājums, kas tiek celtas ļoti tūpie Eiropas Savienības robežām. Krievija un Baltkrievija plāno izbūvēt divas ātoma elektrostacijas tikai 30 km no Lietuvas, jeb Eiropas Savienības ārējās robežas. Pēc eh, negadījuma Fukušīmas ātoma elektrostacijā mēs ļoti labi apzināmies, ka ātoma enerģija nav tik droša, kā mēs pēdējās divas desmitgades uzskatījām. Ja nākotnē notiks avārija Baltkrievijas vai Krievijas atomelektrostacijā, tad eh, piesārņojums panās, sasniegs Baltijas jūru pa Lietuvas upēm, un tas skars Dāniju, Zviedriju un visas citas Eiropas valstis. Tāpēc es uzskatu, ka Eiropas Savienības iestādēm ir jābūt jārīkojas ļoti proaktīvi šajos apstākļos, jo Lietuvai pašai saviem spēkiem nebūs iespējams nu, nodrošināt uh, situācijas risinājumu avārijas gadījumā, nedz arī visas Eiropas Savienības situācijas uzlabošanu. Kāpēc es tā saku? Tāpēc, ka situācija ne Krievijai, ne Baltkrievijai nav uh, zīmējama rozā krāsās. Paldies! Danke mich darf unserem kolēģim Odī. Paldies, un tagad vārds mūsu kolēģim Aldī. Paldies, priekšstādātāji. Es savā runā runāšu par infrastruktūrām saistībā ar energoapgādi. Eiropas Savienība ir atrodas vienā kontinentā, un mēs konkurējam ar citiem kontinentiem Uh, kontinentiem. Bet uh, atšķirība ir tā, ka tās citas, uh, citi konkurenti nav vienas, nav vienas lielās kopienas sastāvdaļa, bet atsevišķi valstis, tās ir, piemēram, Krievija, Japāna, Ķīna un tā tālāk. Tātad mums ir jāizveido tāda enerģijas struktūra, kas parāds konkurenci mūsu kontinentu ietvaros, Taču te es gribētu nākt klajā ar ideju par to, kā būtu vadāmi šie tirgi. Koš mēs esam liberalizējuši enerģijas tirgu, mēs vairs īsti nezinām, kā, kur atrod šie tīkli un kas ir to īpašnieki. Mums bija sanāksme par eh, nepieciešamību investēt enerģijas tīklos. Uh, Un te bija daudz eh, speciālistu no Gaz de France, Francijas gāzes un citiem tīkliem. Un tad, kad es eh, uzdevu jautājumu, kas ir šī tīkla īpašnieks, tad neviens nevarēja atbildēt, neviens to nezina. Un ja tāds uzņēmums kā Gazprom sāk iepirkt enerģijas tīklus, tad kas tai liks šķēršļus? Es domāju, tas ir, tā ir svarīga tēma, jo mūsu pilsoņi vairs īsti nezin, kāda ir situācija, un arī viņu pārstāvi tajā vairs neorientējas. Un mums ir jānodrošina šo tīklu kvalitāte, drošība, starp savienojumu, starp dalību valstīm. Uh, arī politiskā neatkarība attiecībā uz tīklu īpašniekiem, un tas par to ir jābūt drošiem arī mūsu pilsoņiem. Un te nu man rodas jautājums, vai nav pienācis brīdis mums eh, pakļaut visus eh, Eiropas Savienības enerģijas tīklus vienai lielai Eiropas Savienības sabiedrībai, kas tad varētu nodrošināt gan Uh, finansējumu, gan arī noteikti tarifs uh, atkarībā no patērējumu, bet te arī būs svarīgas solidaritātes jautājums, un tad tādā veidā mēs arī varētu nodrošināt labāko produktivitāti un labāku un nodrošināt to, ka jebkurš iedzīvotājs, lai kur viņš atrastos Eiropas Savienības teritorijā, var izmantot uh, elektroenerģiju. Un tas arī nodrošinātu uh, energoefektivitāti, lai visaugstākā līmeņa inženieri varētu mums sniegt uzticamu energoapgādi. Un tas arī tad nodrošinātu skaidru pieeju enerģijai pilnīgi visiem. Lūk, tāda ir mana doma. Paldies! Liels paldies! Tagad uh, kā pēdējais runās Jons Hels no Austrijas parlamentu. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs te pievērsām uzmanību divām pamatlietām - enerģijai, energoapgādei. Varbūt es varētu rezumēt iepriekš izskanējušās idejas. Mēs gribam, lai mums nākotnē būtu droša energoapgāde, droši avoti, un te arī e, bija runa par visu to lielo atomenerģijas jautājumu kopu Eiropas Savienībā. Un tad te vēl ir jautājums par pētniecību un atjaunīgajiem enerģijas avotiem. Šorīt tika teikts, ka mēs varētu ietaupīt daudz enerģijas, ja tiktu investēts e, dzesināšanas sistēmās. Protams, e, viens no labumiem, tad, ja mēs eh, investējam pētniecībā, ir tāds, ka mēs varam ietaupīt līdzekļus. Es gribu sacīt, ka te mums nebūtu jārunā tikai par enerģijas eh, ietaupīšanu, pamatojoties uz eh, iekārtām, piemēram, uz to gaidīšanas režīmu izslēgšanu, tika secināts, ka varētu slēgt, piemēram, veselu atomelektrostāciju Dan, Donavas uh, upē, tad, ja cilvēki iemācītos savus elektroiekārtas izņemt no kontakta. Bet te ir runa arī par pētniecības un at attīstīšanu, kas ir daļa no tehnoloģijas. Te mums ir jāraugās, kā mēs varētu izmantot enerģiju turpmāk eh, ekonomiskāk. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad Hercogas kundze var izteikties vēlreiz. Paldies, priekšsēdētāji. Es mēģināšu rezumēt eh, pirms eh, jūsu konferences beigām, jo man tiešām tulīt jādodas prom. Tad dažas lietas. Iesākumam gribētu komentēt pēdējā runātāja sacītā, sacīto. Pastāv milzīgas rezerves eh, pētniecības un attīstības joma. Tāpēc trešajā plānā, stratēģiju attīstības plānā, mēs izvēlā, izšķirāmies par šo ceļu. Tomēr finanšu resursu vēl arvien ir maz. Uh, Mēs vienojamies par šo plānu. Pirms vairākiem gadiem referents bija Ježi uh, um, Būzdeks, un viņš toreiz nebija Eiropas parlamenta priekšstādātājs, bet, uh, un es piedalījos kā sociālistu. Uh, ānu referenti. Toreiz cena būtu bijusi 10, miljonu, e, 10 miljārdu eiro, un tā tiek secināts, ka Eiropas Savienībai būtu jādod 4 e, miljārdi. Un ja jūs paraugāties uz cenu tagad, tad tagad tā būtu 18 miljārdi. Bet mums tiešām tas ir jādara, mums nav citas iespējas, mums ir jāiegūda nauda trešajā tehnoloģija attīstības plānā, lai tiešām panāk kaut kādu attīstību. Un vēl divas lietas. Mūsu kopīgais mērķis uh, novērst eh, regulējošo šķēršļus, kurus nosaka Eiropas Savienības līmenī un uh, dalībvalsts līmenī. Un vēl es te gribētu runāt par trešo līmeni, vietējo līmeni. Tā tad tā ir uh, licencēšana, tā ir daļa no investīciju projekta, un arī tas ir vērā ņemams šķēršļus. Uh, Te tik pieminēta eh, darījumu, tik pieminēts darījumu nodoklis un eiro obligācijas. Tika paredzēts uh, nodrošināt papildu finanšu resursus, jo dalība valsts tiešām nav partners, kas spēja Eiropas Savienībai sniegt vairāk uh, līdzekļu, un tāpēc Eiropas Savienības budžets ir ierobežots. Turklāt finanšu ministri visās valstīs ir ļoti kritiski noskaņot, jo es saprotu, ka visiem ir jādomā par savu valsti, vai tie ir finanšu, vai finanšu ministrs būs pirmais, kura prioritāte būs investēt enerģijas uh, ekonomikas schēmā. Un vispēcot, svarīgi, vēl svarīga lieta, kad mēs runājam par šo viedo energo apgādi. Jūs nevarat neko ietaupīt tad, ja jūs ne, neesat īstenojuši uh, reālu uzskaitījumu. Tāpēc būtu ļoti svarīgi saņemt visus datus par ūdens un uh, elektroenerģijas patēriņu kaut no visstumšākajiem mājokļu stūriem un tikai tad var redzēt, cik reāli naudas tiek tērēts viņu energoapgādē vairums cilvēkiem nemaz neinteresētu šī veida informācija, bet, piemēram, ja mēs viņiem teiktu, jūs stundā patērējat vienu eiro, tad varbūt viņi būtu motivētāki īstenot ietaupījums. Un e, šādu mērījumu, uzticam mērījumu, būtu vis, vislabākais veids, kā nodrošināt ietaupījumu. Un nobeigumā gribētu atgriezties pie tā, ko sacīju sākumā. Es domāju, būtu laiks, mm, būtu vērts īstenot vairāk šādas konferences. Svarīgi, ka eh, Eiropas eh, likumdevējs var satikties ar nacionālu likumdevēju un eh, izvirzīt kopīgus mērķus un iespējas tos risināt. Lielas paldies! Paldies, turpina Raula kungs. Tagad vārds Kovaču kungam. Prezidentūrai pēdējais vārds šajā sarunkārtā. Lūdzu! Köszönöm szépen, elnök. Paldies, priekšsēdētāji. Nelielas problēmas ar mikrofoniem. Priekšsēdētājs ar runātāju tā īsti laikam tos nevar sadalīt, bet šķiet, ka būs viss kārtībā. Vēlreiz paldies par iespēju uzstāties. Kā prezidentūras pārstāvis, protams, ka es uzstāšos prezidentūras valodā un man ir liels prieks piedalīties šīs dienas pasākumā. Tikties ar jums es varu apgalvot, ka pēdējo gadu laikā Mēs ļoti daudz esam runājuši uh, par enerģētiku gan no politiskā, gan tehniskā viedokļa. Taču tagad es pārstāvu prezidentūru un uh, tāpēc man ir jāizdara kopsavilkums par galvenajiem uh, punktiem, ko mēs apspriedām, un mums ir jārunā ar attiecīgiem ministriem. Ir viens kāds ļoti būtisks punkts, ko es vēlētos pieminēt Jautājums ir par to, vai plāni paplašināt infrastruktūru ir patiešām nepieciešami. Mūsu prezidentūra uzskata, ka infrastruktūras tālāk attīstība patiešām ir nepieciešama, jo Eiropas atkarība no ārējiem energoresursu avotiem jau tā ir satraucoši liela. Uh, enerģija ir jātransportē no viena reģiona uz otra, un, ja tas būs iespējams, tas ļaus atvieglot šo problēmu. Energoefektivitāte, enerģijas taupīšana, tie ir ļoti svarīgi jautājumi. Ja mēs runājam par infrastruktūras attīstību, tad ir nepieciešams kopējs finansējums. un ir kļuvis pilnīgi skaidrs, realizējot dažādas programmas, kā tur, kur e, it kā ekonomiski viss tika aprēķināts un netika nodrošināts atbildošs finansējums, mm, es domāju, ka šīs problēmas ir jārisina šiem e, projektiem, jāatrod finansējums, jo ir svarīgi, lai mēs šīs prioritātes atrisinātu. tika minēta vēl virkne ļoti svarīgu aspektu. Es domāju, ka visi esam viensprāts par to, ka vislētākā enerģijas forma ir tā enerģija, kur mēs neesam izlietojuši. Taču, tad, kad mēs runājam par elektrību un tīkliem, kā arī tīklu stabilitāti, tā ir svarīgi, jo tas tieši ietekmē piegādes tīkla stabilitāti var pastiprināt. Ja lietotāji samazina uh, līdz tādiem pieticīgākiem daudzumiem patēriņu un uh, Eh, kādos noteiktos brīžos arī atgriež enerģiju atpakaļ eh, tīklā. Eh, taču, lai to varētu realizēt, ir nepieciešamas lūk šīs inteliģentās jeb viedās saskarnes. Mēs, protams, varam sagaidīt arī pozitīvas lietas no vietīkliem, un tieši tāpēc eksperti par to daudz runā. Jo tas uh, nodrošina tieši sasaisti ar pakalpojumu sniedzēju, tas palīdz mainīt patērētāju ieradumus. Tas veicina arī atjaunīgo enerģiju uh, integrēšanu Bet pie šī jautājuma mēs pārāk daudz nekavējāmies šodien. Protams, mēs par to runājām, bet varbūt nepietiekam runājot par elektromobilitāti. Un kā tas viss ietekmēs energo, enerģijas patēriņu līdz gadsimta beigām? Elektrības tirgi un gāzes tirgi Eiropā ir ļoti cieši saistīti. Lēmumu, ko pieņem vienā valstī, automātiski ietekmē blakus esošos tirgus. Tie ietekmē arī klientus. Nu, un līdz ar to gal galā lēmumi, ko pieņem atsevišķas valstis, ietekmē visas Eiropas Savienības konkurētspēju kopumā. Daudz runāja par atomenerģiju un um, problēmām, ko rada radioaktīvie atkritumi. Sabiedriskā doma daudzās uh, dalībvalstīs arī ļoti asi izsakās par šiem jautājumiem. Mēs esam pārliecināti, ka Mums ir jācenšas rast vienošanās, pirms mēs virzamies tālāk ar atomenerģētikas jautājumu. Tikai tā to var e, nākotnē risināt. Un ar to es beidzu savus komentārus. Paldies! Kas ar mums ir panieniši? Paldies! Vēlējos pateikties valsts sekretāru kungam Kovāčam un visiem klātesošajiem par tik prātīgiem izteikumiem. Mēs runājām par ļoti daudzām sistēmām, mēs uzklausījām daudzas viedokļus trīs ar pus stundu laikā, un vēlējos uzsvērt. Manuprāt, šodien visi apzinājāmies, Mums visiem ir kopīgs rūpes proti, lai tiktu garantēta energosistēmu savienošana. Daži bija skeptiski noskaņoti, ka vajadzētu atva, izvairīties no atkarības radīšanas. Viņi tomēr uzskatīja, ka ir nepieciešama kopīga savienojuma, lai varētu garantēt augstā konkurētspēju. spēju. Protams, ir e, jāsabazir mūsu atkarība no trešo valstu importiem, un kas bija pret šādas atkarības pavairošanu, teica, ka iekšzemes savienojumi ir kas tāds, no kā nav iespējams atsacīties. Es domāju, ka diskusiju beigās mēs varam vienoties, ka izbūvējot un garantējot savienojumus, ir jāinvestē kopienas līdzekļi, arī samazinot atkarību. Runāts tika par ļoti daudziem aspektiem. Ir neiespējami at, pilnībā atteikties no ārvalstu energoavotiem, jo Eiropai noteikti kādu laiku vēl vajadzēs uh, importēt resursus no ārpus ārvalstīm. Protams, var šo atkarību samazināt, bet nevar no tās atteikties pilnībā. Protams, būtu bezatbildīgi nerunāt par alternatīviem energo ieguvas ceļiem un to piesaist Eiropas Savienībai. Tagad daži vārdi par kompetencēm. Nu jā. Varbūt par to nevajadzēja runāt šajās diskusijās, bet tas ir saistoši gan Eiropas parlamentam, gan dalību valstu parlamentiem. Runājot par dalību valstu energo kokteļiem. Tas tiek spriests Eiropas saimnības līmenī, cik lielam ir jābūt atjaunīgo energo avotu 5% šajā energo mikslī, jeb energo kokteilī. Protams, būs uh, arī turpmākas diskusijas par uh, Fukushimas reaktorā notiekošo. Bet ir daudz citu energoavotu, kas ir tikpat apstrīdēti kā kodolenerģija. Bet uh, šīs, piemēram, atkrituma dedzināšanas iekārtas uh, bioenerģija. Arī šie ir pietiekami strīdīgi jautājumi. mežu izciršana. Tiek izcirsti meži, un tad kaut kur, piemēram, da, uz divu dalībvalstu robežām tiek celt uh, atkritums atzināšanas iekārta, un tas arī ir tāds jautājums, kas ļauj uzvirmot uh, diskusijām. Jā, Eiropas Savienība varbūt varētu šeit kļūt par tādu vidutāju. Otrajā diskusija kārtā varbūt mums nebija pietiekami daudz laika pārunāt dažādas aspektus. Mēs no eh, visu laiku atgriezāmies pie pirmajā diskusija kārtā izskanējušajām atziņām. Mēs labprāt eh, daudz vairāk runātu tieši par viedajiem tīkliem, jo tie ir ļoti nozīmīgi Eiropas enerģijas politikas nākotnē. Runāsim arī par šiem viedajiem skaitītājiem. Ir vēl joprojām daudz dalību valstu, kur cilvēki maksā par vidējo e, enerģijas patēriņu. Tā tas ir, piemēram, e, apmaksājot e, ielu apgaismojumu un tam līdzīgi. Un, protams, tas valstis nemotivē ietaupīt energo patēriņu, jo beigās jau tāpat tiek maksāts par kaut kādu vidējo ciparu. Mums ir jāņem piemērs no tām valstīm, kur ir viszemākais energo patēriņš, kas, protams, nāk par labu arī videi. Uh, viedi tīkli, viedie skaitītāji, tie ir aspekti, kas jāpatur prātā, tam ir jābūt mūsu ambīciju pamatā arī dalību valstu un Eiropas līmenī. Daudz par to izteicās, un es esmu eh, pārliecināts, ka to var iekļaut secinājumos, pie kuriem mēs vienmēr varam atgriezties. Tās valstis, kas būs prezidējušās valstis, noteikti varēs atgriezties pie eh, šādiem domu graudiem. Jā, varbūt es tagad tā subjektīvi izteicos un mēģināju izteikt tādu subjektīvu rezumē. Tagad tādam plašākam apkopojumam došu vārdu Andrašam Jurka kungam, kas ir Eiropas parlamenta deputāts. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Liels paldies par to, ka man šodien bija tās privilēģijas piedalīties diskusijās un vairāk kā trijās stundās izskanējošās atziņas tagad apkopot. Protams, tas no vienas puses ir gandrīz neiespējami. Jo jāsaprot, ka energopolitika nav tas vienkāršākais darba lauciņš, un es, protams, esmu politiķis, un tagad apkopojot diskusijās izskanējušais, varbūt necelšu savu popularitāti, bet, nu, darīšu vispēc labākās sirdsapziņas. Pirmām kārtām mellett, és részt vettek ezen a tanács. Sākumā vēlējos pateikties kolēģiem no dalībvalstu parlamentiem, kam noteikti ir darba pilnas rokas, bet neskatoties uz savu aizņemtību, viņi varēja ierasties Briselē un tikties ar Eiropas parlamentu deputātiem. Sirsnīgs paldies tiem, kas palika līdz pašām beigām. Domāju, ka Eiropas parlaments izdarīja ļoti labu darbu, uh, organizējot šādu semināru par energopolitikas jautājumiem tieši ekonomiskās krīzes apstākļos. Protams, tieši tagad mēs varētu runāt varbūt par citiem jautājumiem, tie būtu aktuālāki, bet esmu pārliecināts, ka energopolitika ir viens no būtiskākajiem strateģiskajiem jautājumiem Eiropas Savienībā. Mēs arī dzirdējām, ka Ungārijas prezidentūra šo tematiku uh, uzskata par prioritāru. Un, protams, tas tiek apspriests arī ITRA komitejas sanāksmēs. Nesen bija padomas sēde, kura pilnībā tika veltīta tieši energopolitikai. Un tā ir pirmā reize, kad Eiropa doma pievērš tieši šiem jautājumiem. Tikai tā uh, tikai un vienīgi runājot par energopolitiku. 2004. gadā notika lielā Eiropas Savienības paplašināšanās, arī Ungārija iestājās Eiropas Savienībā, toreiz es kļuvu par ES eh, parlamentu deputātu, toreiz eh, arī sāku darboties ītra e komitejā, toreiz tā varbūt nebija tik populāra, neatradās starmešu gaismā, nu vēl tā maigi izsakoties, bet pēdējo gadu laikā. Uh, kopīga, ti, radās uh, kopīgā enerģijas stratēģija Eiropas Savienībā, un uh, tā pēdējo stundu laikā tika minēta atkārtoti. Pirmām kārtām ir jārunā par energoapgādes drošību, ilgtspēju un par mm, draudzīgu cenu piedāvāšanu patērētājiem. Tātad 2004. gadā ITRE komiteja varbūt nebija tā pati populārākā komiteja, kurā visi kāroja iestāties, bet ņemot vērā pēdējo notikumu attīstību, energo, enerģijas cenu pieaugumu, dabas gāzes krīzi, finanšu tirgiem, nu tie ir tikai daži notikumi, ko es šajā virknē varu tā nosaukt. Tātad pateicoties visiem šiem notikumiem, enerģijas stratēģija formulēja labus risinājumus, lai varētu cīnīties pret šiem izaicinājumiem. Lai nosauc konkrētus piemērus, es varu pateikt, ka šo grūto gadu laikā mēs tomēr esam darbojušies pietiekami apņēmīgi, energostratēģija rezultējās konkrētā tiesība aktā, tika pieņemti vēl citi akti, tika radīta Eiropas enerģijas aģentūra. Tie ir tikai daži piemēri, ko var nosaukt šajā spektrā. Uh, Tiek runāts arī par kopīgā energotirgus izveidi, un tagad uh, ir jāsaprot, vai mēs tagad varam eh, paši apmienāt sev uz izpakrūtīm un teikt, cik labu darbu esam paveikuši. Nē, tas vēl būtu pāragri. Uh, Mēs esam izveidojuši kopīgu stratēģiju, ir vairākas vadlīnijas, kas ieskicēja pareizo ceļu, bet tagad tas viss ir jāsāk īstenot. Tas jāsāk īstenot dalībvalstu līmenī, ieviešot to dalībvalstu likumdošanā, un, protams, ir jāpāriet arī no vārdiem pie darbiem. Protams mums uh, ir jāsaprot, ka ar Eiropas parlamentu ieguldījumu nebūs gana. Pēdējo gadu laikā kopīgi ar Roila kungu un uh, citiem itra komitejas locekļiem mēs esam darījuši ārkī, ārkārtīgi daudz, lai strādāt pie stratēģijas, pie labākas likumdošanas Eiropas Savienības līmenī, bet tagad ir pienākusi kārta dalībvalstu parlamentiem, valdībām un parlamentiem ir jāķeras pie darba, lai varētu īstenot šos projektus. Un Protams, šodien konferencē piedalījās dalībvalstu parlamenta deputāti, kas ar savu ieguldījumu šajās diskusijās ir devuši patiešām ļoti daudz. Man pašam būtiskākais secinājums ir tāds, ka pats galvenais ir labā grība. Mēs redzējām, cik deidzīgi deputāti izteicās par projektu īstenošanu. Jā, protams, darba vēl ir daudz, eh, trešā enerģijas pakete, un eh, šajā jomā ir jāveic vēl daudz, tā tad ir jāsāk strādāt atrotītām piedurknēm, un jāapzinās, ka labākā likumdošana neko uh, nenesīs, ja tā netiks īstenot praksē. Mums ir nepieciešami koridori, cauruļvadi, jauni savienojumi, ir jārada infrastruktūra, iekšējā, ārējā infrastruktūra. Un, protams, jāparūpējas par infrastruktūras kvalitāti, par uh, viedajiem tīkliem. Un, ja jūs man atļausiet, es tagad apkopošu būtiskākos secinājumus. Runājot par ārējo infrastruktūru un uh, energo koridoriem. Šodien mēs sapratām, ka dalība valstīs eh, situācija ir ļoti atšķirīga, ja mēs runājam arī par diversifikācijas iespējām. Dabas gāžu avotu apvienošana dalību valstīs arī nav tik vienkārša. Daudzi minēja, ka Baltijas dalībvalstis eh, ir ļoti lielā mērā atkarīgas tikai no, vienas, eh, no viena avota, un arī daudz centrāla Eiropas valsts ir atkarīgas eh, pat par 80% daudzās vietās no viena vienīga avota. Daudzos gadījumos tā ir tieši Krievijas federācija. Kas notiek Itālijā? Itālija pirmām kārtām ir atkarīga tieši no piegādēm, kas nāk no Ziemeļāfrikas, līdz ar to Krievija piedāvā jaunas diversifikācijas iespējas. Ja šīs valsts vēlas apgūt jaunus dabasgāzes avotus, tad ne jau paši avoti nozīmē risinājumu, bet diversifikācija ir pareizā atbilde. Varbūt tas būs tā nedaudz pārgalvīgi, bet es vēlētos piedāvāt dažus diversifikācijas piemērus, piemēram, Nabuko. Jā, Nabuko izskanēja vairākas reizes šajā zālē, un es esmu pārliecināts, ka Nabuko radīs tādu ļoti labi izmantojamu energo koridoru Eiropā Es e, nevaru piekrist tam, ka, piemēram, salīdzinājumā ar South Stream tas būtu labāks risinājums, bet mums jādomā par avotu diversifikāciju, nevis tikai par piegādes ceļu diversifikāciju un centrālā un austruma Eiropa būtu ieguvēja, ja mēs varētu apgūt, e, piemēram, dabas gāzi no Kaspijas jūras reģiona, nevis no Krievijas. Tā diversifikācija. Tātad jādiversificē ir neviena avota, bet arī piegādes ceļi. Un mums ir e, jāsaprot, ka sašķidrinātā dabas gāze varēs spēlēt nozīmīgu lomu energo apgādē, vairāki deputāti tam pieskārās, un tādā veidā mēs varēsim labāk saglabāt šo līdzsvaru svaru kausos starp pieprasījumu un piedāvājumu. Ja ir izveidot jau infrastruktūru, tad, protams, ar to vēl darbs nav beidzies. Mums ir jāprūpējies par to, lai Eiropas Savienība tā pārliecinoši un saliedēti sevi pārstāvētu trešajās valstīs. Varbūt daudziem tas šķiet pats par sevi saprotami. Bet Eiropas Savienībā mēs runājam par 500 miljoniem patērētāju klientu. Uh, Un, ja mēs uh, sev pārstāvēsim uh, globālajā tirgū, tas nozīmēs milzīgu trumpi, piemēram, jau Polijā, uh, slēdzot dabas gāzes, līgums par dabas gāzes piegādes spēlē ļoti lielu lomu. Un piegādes Eiropas Savienībā uh, būs izdevīgāks, ja mēs būsim vienot savā starpā un pietiekam solidāri. Esmu pārliecināts, ka er, Polijas prezidentūra šo jautājumu uzskatīs par prioritāru. Jā, solidaritāte starp dalību valstīm. Es domāju, ka jums ir ļoti daudz pieredzes solidaritātes jomā, vairāk varbūt nekā citām dalību valstīm. Jā, ir jārada solidaritāte starp dalību valstīm. Runājot par iekšējo infrastruktūru, daudzi pareizi atzīmēja, ka ir jābūt elastīgākiem iekšējiem tīkliem, nevis tikai koridoriem ar trešajām valstīm. Tīkliem ir jābūt labāk sasaistītiem, nevienu no dienvidiem uz ziemeļiem, bet arī vīdus Eiropā, centrāla Eiropā un austruma Eiropā. Protams, ir jābūt tādai daudzpakāpju pieejai. Mums ir eh, viss eh, labie nodomi jāizteno praksē, un kad darbs pie tā būs noslēdzies, mēs varēsim ķerties pie jau pastāvošo kapacitāšu izbūves. Un, ja mēs varēsim labāk padziļināt, eh, izsmelt jau esošās kapacitātes, tad nevajadzēs būvēt jauns, un tas nozīmēs ietaupījums. Protams, mēs nevarēsim atteikties no jaunajām investīcijām, lai varētu turpmāk attīstīt pastāvošo infrastruktūru. Jā, daudz eh, labu domu jau izskanēja. Mēs uh, uzklausījām ļoti daudz vērtīgu piemēru, ierosinājumu. Uh, Un jāsaprot, ka mēs Eiropas atkarību no trešo valstu importiem varam samazināt drastiskā kārtā, bet mums ir vajadzīgi nevien tīkli un laba likumdošana, bet arī labi funkcionējoši tirgus. Varu piekrist Oratskī kungam. Mēs neesam konkurenti, ja runājam par eh, iekšējā tirgus izveidi un energoapgādes drošību. Nē, mums ir jābūt partneriem, ir jāsadarbojas jābūt solidāriem. Un, manuprāt, <clears throat> ir ļoti labi, ka padome savā 4. februāra sanāksmē ap, apņēmās līdz 2014. gadam radīt iekšējo enerģētikas tirgu un līdz 2015. gadam izskaust visas energo salas. Protams, būs vēl ļoti daudz šķēršļu runājot arī par iekšējo infrastruktūru un vienoto tirgu. Tagad varbūt ilustrēšu divus šķēršļus, ko nosauca kolēģi. Pirmām kārtām atļauju izsniegšana. Tas joprojām ir viens no būtiskākajiem šķēršļiem. Procedūras ir ļoti garas, piņķerīgas un bieži vien tie ir tādi pārobežu projekti, uh, kur uh, pat desmit gadus nākas gaidīt, lai beidzot saņemtu atļauju. 21. gadsimtā tas ir vienkārši neiespējami. Procedūras ir jāvienko. Ir jāizveido vienas pieturas aģentūra, ir jāatsakās no tādām smagnējām, novecojušām struktūrām, un otrs šķērslis ir finansējuma trūkums. Mums līdz 2020. gadam ir jāpiesaist 200 miljārdu eiro, lai varētu investēt eh, jaunās infrastruktūrās un jaunos projektos. Eiropas parlamentā jau tiek veikts darbs, lai apkopotu informāciju, apkopotu datus, un ir nepieciešams ārkārtīgi daudz investīciju, lai Nabuko beidzot tiktu palaists. Īstenībā jau ir par vēlu apgūt nepieciešamos finanšu līdzekļus, dabūt tos. Un mums ir jāurda arī privātais sektors, lai tas varētu investēt šajā sektorā. Eiropas kopiena arī nedrīkst visā tā pasīvi no malas noraudzīties. Tai ir jāinvestē līdzekļi, ir jānosprauž skaidrs prioritātes. Uh, Jā, 500 prioritātes nav nekādas prioritātes. Mums ir eh, jāizkristalizē pašas svarīgākās prioritātes, lai tās būtu pārskatāmas. Un tas varētu kalpot kā tāda galvenā vadlīnija, sātā līnija projektu finansējumā. Runājot par šo tīklu, nestoties uz dažādiem šķēršļiem, ja tas tiks īstenots, kā tas izskatīsies? Mēs zinām, ka mēs vēlamies izveidot viedus tīklus un ka Eiropas Savienībā vēl ir daudz neizsmelta potenciāla. Ja tiks izveidot viedie tīkli, energopatēriņu jomā varēs ietaupīt 10 līdz pat 20 procentus. Tā varēs um, Uh, sabalansēt uh, ilgākā laika posmā šo patēriņu un labāk būs iespējams integrēt pastāvošos tīklus. Tam ir nepieciešami 40 miljārdi eiro. Protams, ir jārada ne, labvēlīga vīde investīcijām. Un ja papildus šiem viedajiem tīkliem tiks izstrādāti arī šādi viedi skaitītāji, kā jau to minēja Hercogas kundze, tad ietaupījums kļūs vēl lielāks, cilvēki būs apzinīgāki un netērēs tik daudz enerģijas. Līdz ar to tā būs tāda situācija, kad ieguvēji būs visi. Līdz 2012. gadam saskaņā ar Eiropadomes lēmumu ir jāizstrādā kopīgi tehniski standārti un līdz 2020. gadam inteliģento jeb viedo skaitītāju skaits varētu pieaugt no 10 līdz 80 procentiem. Un tagad runājot par energostratēģiju. Šodien mēs runājam galvenokārt par energoapgādes drošību. Mēs mazāk runājām par ilgtspēju, bet ilgtspēju arī nedrīkst aizmirst. Daudzi kolēģi jau tam pieskārās. Es vēlējos atgādināt jums par enerģijas dokumentu, enerģijas darba kārtību līdz 2050. gadam. Līdz 2050. gadam mums ir pilnībā jāatsakās no ogļūdeņraža. Es domāju, tas varētu būt ļoti ambiciozs mērķis, bet mums jārunā par tādiem risinājumiem, kas būs spējīgi izdzīvot nākotnē. Mums jāapzinās, ka ir jāpaiet vai varētu paiet 50, 60 gadi, līdz mēs būsim sasnieguši uh, Eh, attiecīgo attīstības līmeni. Tā, dārgais priekšsēdētāji kungs, eh, kādu domu graudu mēs vēl šeit dzirdējām? Pašreizējā situācijā eh, daudz apgalvo, ka enerģētika it kā ir daļa no problēmas, bet tie, kas piedalījās šīs dienas diskusijās, dzirdēja, ka enerģētika var piedāvāt arī jauns risinājums. Tādēļ gan Eiropas parlamentā, gan dalību valstu parlamentos mums pie tā ir jāstrādā. Paldies! Thank you. Vēlējos pateikties uh, dalībvalstu parlamentu deputātiem par līdzdalību diskusijās. Roila kungs uh, uzsāka šīs dienas diskusijas, un man varbūt ir tāds vienkāršāks uzdevums. Man ir uzdevums noslēgt šīs diskusijas. Vēlējos ļoti mīļi pateikties ITRE komitejai, sekretariātam, padomēji Ungārijas prezidentūrai par to, ka viņi organizē šādu pasākumu un vēlējos pateikties visiem dalībniekiem par ierašanos Briselē. Jūsu ieguldījums diskusijās bija ļoti vērtīgs un es ceru, ka Polijas prezidentūra šo labi iesākto darbu tikpat veiksmīgi turpinās. Paldies! Sanāksme ir beigusies.